Okay, colleagues, can we... Labi, kolēģi, vai mēs varētu sākt? Te vēl kāds vēl gribēja ieslīdēt nokavējies, pirms viņu pamana. Nu, tad es sākšu ar, ar priekšsēdētāju paziņojumiem saistībā ar eh, referentu un atzinumu sagatavotāju iecelšanu. Tad vienošanās par e, Eiropas kopienas e, piesaistīšanu. <laughs> E, līgumā par eh, kravu pārvadējumu pa dzelzceļu, pamatojoties uz eh, Viļņas protokolu. Un te arī koordinātoru eh, iecelšana, un tas pats uz pārvietojumiem spiediena iekārtām. Tātad es lūkšu priekšsēdētāju vietniekiem izplatīt eh, šo dokumentu. Un tad ir komunika, eh, komunikācija no komisijas par progresu ziņojumu par eh, interoperabilitātes un dzelzceļa drošības direktīvu. Un tā tad mēs nolēmām, ka te būs mutiskais jautājums, un ceturkārt ir komunikāciju par, in, eh, par integrētu jūrniecības politiku vidusjūrā. Un te patiesībā ir maza sakara ar transportu, ar jūrniecībā. Te būtībā mēs šai ziņā nespērsim nekādas poļus, soļus. Un tad atzinumi ir divi atzinumi. Pirmais ir 2008. gada budžeta izpilde, trešā sadaļa komisija Un tad vienkārši turpinot mūsu parasto eh, rotācijas sistēmu, sociālistu un demokrātu progresīvā alianse iecels savu eh, cilvēku šeit. 29. septembrī komiteja balsoja par to, lai ne. Um, um, lai izstrādātu jaunu ziņojumu, uh, un tad eh, ziņotā eh, referents būs no Eiropas tautas partijas. Tātad tas attiecas par um, darba laiku transportā iesaistītiem personālam. Un tad mēs vienojamies, ka to darīs sociālistu un demokrātu progresīvā alianse. Vai visi tam var piekrist? Labi. Un, uh, eh, pilsētu mobilitātes darbības plāns. 13. septembrī komisija pieņēma plānu par to, un eh, tā kā komisija ļoti ilgi kavējās ar savu ziņojumu, vēl ar vien tas netika eh, iesniegts. Žils Savorī bija referents, bet, un tik solīts jau aprīlī šis ziņojums, ņemot vērā um, noteikumus uh, reglamentā, mēs nevaram par šo pašu tēmu izstrādāt pašinstīvas ziņojumu, tātad mēs nākošais to varēsim darīt tikai aprīlī 2010. gadā. Uh, koordinātori ierosināja uzsākt debates ar komisiju par šo tēmu. Un tad mēs eh, procedurāru, no procedurālā viedokļa mm, novērtēsim, ko mēs varam darīt un izstrādāsim rezolūciju. Tātad ņemot vērā to, ka mēs līdz nākošā gada, okto, eh, līdz nākošā gada aprīlim nevaram izstrādāt pašinstīvu ziņojumu par to, tad mēs tagad varam uh, kā uzskata koordinātori, izstrādāt rezolūciju, vai viss tam var piekrist. Labi. Delegācija uzklausīšana. Tāda delegācijas un uzklausīšanas koordinātāri ierosināja šādu variantu. Četras delegācijas - Slovenija, Horvātija un Austrija par prakses apmaiņu, par uh, intermodalitāru modālo transportu šajās valstīs. Tā tas būs no S&D grupas. Latvija un Igaunija, Real Baltica attīstība un uh, eh, robežšķēršošanas punkti ar Krieviju. To ierosīja, ierosināja CDR un ALDE grupa un tad uh, nolēma vienoties kopā. Un Austrija, Rietuma, Ungārija un Dienvidrietuma Slovākija Un tātad te jūs redzat Maikla darbu, te ir arī <laughs> braukšana ar velospēdu, ir runa par ilgspējīgu turismu. Un vēl pastāv iespēja, kolēģi, eh, zaļo un eh, Eiropas tautas partiju salikt kopā, varbūt tad eh, mums varētu būt trīs lielākas, nevis četras mazākas delegācijas. Nu, ja vienoties šīs divas partijas nevar, tad mēs paliksim pie tā plāna, kas tagad ir rosināts. Tā tad ir divi varianti. Vai nu mums ir četras mazākas delegācijas vai trīs lielākas delegācijas, un tas jau būtu labāk. Un tad vēl būs. Uh, delegācija, ieska, ieskaitot priekšsēdētāju, mēs dosimies uz Vašingtonu, uz uh, galvas, ASV galvaspilsētu, un tad tur būs arī sarunas. Nu, tādas būs tās delegācijas. Vai kādi jautājumi par šo tēmu? Ne? Labi. Nu, un uzklausīšana. Koordinātori lūdza, lai mums būtu trīs uzklausīšanas. Iespējams, jūs atcerēsieties iepriekšējo sanāksmi. Tur mēs runājam par to, ka uh, tā vietā, lai mums būtu četras uzklausīšanas, mums varētu būt tādas kā izpētes sanāksmes, eh, tikšanās ar ekspertiem, un tad arī būs lobbyisti, rūpniecības pārstāvi, daudz cilvēku tad nāks uz šāda veida semināriem. Tā tad būtu uzklausīšana par ceļa drošību saistībā ar ceļu drošības darbības programmu, kas ir no komisijas um, ārējās izmaksas um, kuģiem uh, ostās, Derojkungs varētu interesēties par to. Un tad jūras automaģistrāles maģistrāles uh, attālinātos reģionos. Nu, tāds ir mans ierosinājums. Un par uh, visiem šiem jautājumiem mēs. Uh, vēl eh, lemsim, tad, ja cilvēku uzskatīs, ka tā ir vajadzīgs. Nu, būtībā vai visi tam piekrīt, ļoti labi. Fantastiska komiteja. Un nākošais jautājums ir komitoloģija. Iespējams, jūs atceraties, ka mēs nolēmām, ka mums būs divi komitejas biedri, kas tieši sekos komitoloģijas procesam, lai vienkārši secina, lai pārbaudītu, vai ar visu cieņu pret komisiju tomēr netiek kaut kā tā sēga pavilkt uz komisijas pusi. Un es iesaku Kūna kungu un Alkidrāvī kungu. Tad tie būs, būs mūsu komitoloģijas cāri. Un tas sāksies būtībā novembrī. Nu, ja viss tam piekrīt, labi. Un nākošais jautājums ir viedokļa apmaiņa par eh, pirmajā lasīmā pieņemtajiem dokumentiem. Tā tad ir vēl pirmie lasījumi, kas gaida padomis eh, kopīgo nostāju. Eh, vēl ar vienu nav Zviedrijas eh, <clears throat> ministrs atbildējis uz, pa, uz manu jautājumu par eiroviņet, un tātad pēc tam būs eh, viedokļa apmaiņa novembra transporta komitejas sanāksmē, lai novērtētu situāciju, kāda rasīs pēc transporta padomi sanāksmes oktobrī, un tad tas attiektos uz eh, vietējās un tās attiksmes autobusiem. Un tad dokumenti par transporta komitejām, eh, transporta koridoriem. Un te vēl ziņotām jāsniedz informācija Zviedrijas prezidentūra. Vai visi tam var piekrist? Ja tā, Tad no manas puses tie ir arī visi ziņojumi. Zīles kungs. Ā, Ā Vandāla kungs. <laughs> Zīle nav šeit. Vai, nāko, nākošais nedēļas dabūs jauns brīlis, tad būs labāk. Priekšsēdētāji kungs, mums Bija arī diskusija par vēstulēm komisijai par pilotu problēmu. Jā, paldies, Vandālēm kungs, jums ir taisnība. Jā, bija lēmums, ka mēs, ka es komisijai aizsūtīšu vēstuli ar mērķi uzzināt, kāds uh, bija šis pētījums, zinātniskais pētījums, vai tas bija zinātnisks vai nē, par pilotu darba laika lido, lidojumu stundām. Uh, Un tad es ziņošu koordinatoriem, kad būšu saņēmis atbildi. Labi. Nākošā mm, tēma ir viedokļa apmaiņa ar EMSA. Un tā tad ar izpildu direktoru. Deroita kungs ir klāt. <laughs> Deroita kungs, mēs jau sen šeit strādājam, vai ne? Man ir īpaši patīkami uzņemt šeit Roita kungu. Viņš mums pastāstīja par EMSA Eiropas eh, jūrniecības drošības aģentūru. Lūdzu, vārds jums, Roita kungs. Paldies. Paldies, priekšsēn. Labrīt, komitejas locekļi, dāmas un kungi. man uzaicināja 15 minūšu prezentāciju, 15 minūšu prezentāciju veikt, tā arī darīšu. Būs arī maza vizuāla prezentācija, eh, lai mazliet vizualizētu manas teikto. Sākšu ar pateicības vārdiem par iespēju eh, EMSas darbu šeit jums prezentēt. Nesen mums ir bijusi līdzīga prezentācija eh, ar kolēģiem eh, dzelzceļa aģentūrā un aviācijas aģentūrā. Eh, es ļoti priecīgs, ka jūs tik lielu uzmanību pievēršat mūsu aģentūru darbai, darbam. Mums ir, mēs veicam svarīgs uzdevums sakarā ar arī jūsu darbu. Neapšaubāmi mūsu darbs turpina attīstīties, un tādēļ arī es jūtu, ka mums ir nepieciešama šī viedokļa apmaiņa ar jums. EMS ir viena no regulatoriem, viens no regulatoriem, kas ir radīti šī eh, gadu tūkstošu sākumā. Tas strādā ar Eh, plaša klāsta visai tehniskas likumdošanas ieviešana jūras drošības jomā. Un tā ir ļoti precīzi definēts mandāts, eh, padoms regulāts definēts, eh, mums ir juridiska persona, savs budžets, mēs esam atbildīgi par savu darbību vai bezdarbību. Ir svarīgi pasvītrēt, ka vispārīgā politika mūsu jomā tiek definēta no Eiropas komisijas e, puses, ar kuru mums pastāv privileģētas attiecības. Eiropas parlaments, kaut gan nav iesaistīts mūsu ikdienas darbā, protams, arī ir ļoti svarīgs mūsu sadarbības partners, īpaši kas attiec uz budžetu veidošanu un jauno likumdošanu. Un parlaments, īpaši jau jūsu komiteja, ir mūs uh, ļoti atbalstījuši pēdējos gados, par ko esam pateicīgi. Kādi mūsu galvenie uzdevumi? Pirmkārt, trīs galvenie uzdevumi, pie kuriem mēs strādājam. Tas ir atbalstīt Eiropas komisiju visos jautājumos, kas saistīti ar jūr, jūras drošības akī ieviešanu arī gatavojot jaunu likumdošanu. Šajā kontekstā mēs arī strādājam ar dalību valstīm, lai identificētu labāko praksi, lai nodrošinātu efektīvu implementāciju šādiem sarežģītiem likumdošanas, bieži sarežģītiem likumdošanas aktiem. Otrs ir kas pavisam cits, pie kā mēs strādājam. Eh, pēc tam, kad 2002. gadā nogrima tankuģis prestīži, mēs saņēmām arī operatīvu uzdevumu, proti cīņā pret jūras piesārņojuma naftu. Tādēļ šodien mums ir 16 uh, eh, kuģi, uh, kuģu flota, uh, lai operatīvi cīnītos ar jūras piesārņojumu naftu, kas ir visās galvenās Eiropas ostās izvietoti Un mēs esam spējīgi ātri rēģēt uz piesārņojumiem. Uh, arī uh, mums ir uh, piesārņojumu uh, identifikācijas sistēma ar nosaukumu Clean CNET. Treškārt, EMS ir saņēmis uzdevumu informācijas iz, sistēmu izstrādāt un vadīt uh, attiecībā uz transportu kustības uzraudzības direktīvu. Tagad minēšu dažus piemērus mūs, no mūsu darba. Pirmkārt, atbalsts komisijas darbam attiecībā uz likumdošanas implementāciju. Šeit mēs veicam eh, ļoti lielu inspekciju skaitu Un mūsu pieeja balstās vienmēr uz inspektoru vai uzraugu uzraudzīšanu un kontrolieru kontrolēšanu. Piemēram, mēs pārbaudam klasificēšanas iestāžu darbu, kuras pārbauda tātad vai uh, jūras kuģi izpilda drošības standārts un normas Mēs strādājam ar tādiem iestādēm kā Lloyd's Register, BV, ABS, strādājam arī galveniem birojiem, arī ārpus Eiropas, apmeklējam kuģu būves Ķīnā un citos vietās lai pārliecinotos par to, vai drošības standarti tiek izpildīti un augsts kvalitatīvs darbs tiek veikts. Otrakārt, kā jūs ziniet, E, lielākā daļa avāriju jūrā ir e, nevis tehniski iemeslu dēļ, bet cilvēku kļūdu dēļ. Tieši tādēļ EMSA arī ir saņems uzdevumu sekot līdzi jūrniecības izglītības kvalitātei gan dalībvalstīs, gan arī trešās valstīs. Kādēļ arī trešās valstīs? Tādēļ, ka, kā jūs varbūt ziniet, ka vairums matrožu vai jūras apkalpas darbinieku Eiropas Savienības kuģos ir no trešām valstīm - no Filipīnas, Indonēzijas, Ukrainas un citām valstīm. Kopumā ir uh, 50 dažādu trešo valstu uh, pilsoņi, kas strādā uz kuģiem, kas brauc zem ES karoģiem un kuģo zem ES karoģiem un, un uh, viņu izglītības kvalitāte, protams, ir jāuzrauga. Mums ir arī tiesības uh, veikt auditu uh, saskaņā ar IMO starptautiskās jūrniecības organizācijas noteikumiem pārbaudīt šo izglītības kvalitāti. Un tomēr tas būtu diezgan sarežģīti, ja katru no 27 dalībvalstīm veikt misijas uz Filipīnām, uz Indonēziju un citām eksotiskām valstīm, lai pārliecinātos par izglītības kvalitāti tur. Tieši tādēļ lielāka efektivitāte var panākt, ka tajā gadījumā, ja EMSA veic šo darbu visu dalībvalstu uzdevumā. Es varētu arī vēl plašāk runāt par inspekcijām, bet to tagad nedarīšu. Es gribu tikai pasvītrot, ka viss inspekcija darbs par visu inspektīvu darbu komisija saņem ziņojums, atskaitas, un komisija arī pieņem lēmums par uh, pasākumiem, kam vajadzētu sekot mūsu inspekcijām, ja nu tādi ir nepieciešami, tātad tiek atzīti par nepieciešamiem. Uh, izstrādāt uh, um, rīcības plānus, lai rēģētu uz trūkumiem un tam līdzīgi. Vēl daži piemēri mūsu sadarbībai ar komisiju. Komisija mūs aicina veikt pētījumus. Mūsdienās, protams, mēs koncentrējamies uz siltumnīcas gāzēm, emisijām, bet tas var būt arī par tehniski jautājumi. Eh, pasažieru kuģu stabilitāti un tā tālāk. EMSA ir tā sakot, uh, mājas konsultants komisijai e, jautājumos saistīto ar jūras drošību un jūras vidas aizsardzību. Kādēļ tas ir nepieciešams? Tādēļ, ka komisijai ir ierobežot cilvēku resursu pieejam, un mēs pārstāvjam komisiju arī darba grupās bieži ar IMO, IALA, Startautiskā darba organizācijā un citās iestādēs. Tagad pievērsīšos mūsu otrajam uzdevumu blokam tā kuģis prestīži, kas, e, kur grimšana izraisīja smags piesājums, daži no jums noteikti to atcerās, priekšsēžu kungs, neapšaubām, jūs arī, un Eiropas Savienība rēģēja ātri. Ļoti īsā laikā tika pieņemts lēmums, ka EMSA tikai nesen ir radīta un saņēma pavisam jaunas uzdevumus, lai Eh, varētu piesārņojumiem stāties efektīvāk pretīm ar lielākiem kuģiem un efektīvākiem kuģiem un papildinātu dalību valsts centienu šajā jomā. Šie kuģi ir speciāli būvēti, lai eh, naftas piesārņojumu, naftas izplūdes no eh, jūras virspuses nosūknētu, pirms tas ir sasniedzis krastus, piekrastes. Tā arī ir lētāk nekā nokasīt, protams, no piekrasts un nemaz nerunājot par vidas piesārņojumu, no kā tad var izvairīties. Tagad mums ir 16 šādi kuģi starp laikā, uh, un tā ir publiskā privātā partnerība. Mums ir Baltijas jūrā, Ziemeļjūrā šādi kuģi, un Rietuma Atlantijā, uh, Vidzjūrā un arī Melnijā jūrā. Šogad Mēs ceram sistēmu stiprināt ar vēl diviem līgumiem, viens Somijas jūras līcim un viens Biskajas jūras līcim. Ir konkursi izsludināti, un, ja mums veiksies, mēs līdz gada beigām parakstīsim līgumus. Kā jau tika īsti pieminēts, šajā pašā ietvarā mums ir satelīta bazēta uh, eh, naftas noplūžu identifikācijas sistēmu izstrādāt. Tā ir mācība no uh, lielām avārijām, kas notiek tikai reiz daudzos gados, bet ikdienas notiek tā, ka uh, kuģi, kas atkurodas kaut kur piekrastē, uh, iztīra uh, savus tankus un, un, no nelieliem naftas daudzumiem, tā tālāk tas ir nelegāli, bet tas notiek diezgan bieži. Un, protams, šādi eh, tiek pies, nodarīts lielāks kārtējums vidē nekā ar šiem lieliem, ne retiem, bet lieliem noplūdēm. Un 2007. gada aprīlī mēs esam identificējuši kopš 2007. gada aprīļa simtiem šādu noplūžu. Cieša sadarbība ir izstrādāta starp EMSU un uh, piekrastes valstīm. Sistēma darbojas tā, ka 30 minūšu laikā pēc satelīta pārlidojuma ziņojums saņem piekrasts valsts, kas atbild par šo jūras piekrasts teritoriju. Ja satelīts identificē uh, naftas noplūdu, tad uh, eh, piekrasts valstī ir pienākums helikopteru vai uh, kuģi nosūtīt uh, uz uh, notikumu vietu un uh, uh, uzsākt uh, vajāšanu pret piesārņotāju. Tas nedarbojas vienmēr, bet daudzos gadījumos tas darbojas tiešām. Clean CNET uh, pakalpojums tiek sniegts dalībvalstīm bez maksas, to maksā no komisijas budžeta. Visas piekrastas valsts ņem dalību šajā programmā, arī Norvēģija un Īslande. Uh, Dalībvalsts ir apmierināts ar pakalpojumu kvalitāti. Un fakts, ka viena iestāde šajā gadījumā EMSA var visu piekrasts valstu vārdā vest sarunas ar šīm lielām satelītu kompānijām, ir atļaus mums eh, panākt uh, labu, eh, pēc iespējas lētu pakalpojumu kas izmanto visjaunākās tehnoloģijas. Šeit mēs gūstam tiešām uh, labumu no liela mēroka darbības mūsu visu uzdevumā. Un tagad runājot par satelītiem, pievērsīšos trešajam mūsu darbības jomai, e, tā ir jūras drošības uzraudzība. kas arī tiek veikta satelīta palīdzību. Daudz no jums atcerēsies, ka, kas jau bija iepriekšējā sasaukumā, ka 2007. gada oktobrī padomu pieņēma rezolūciju, saskaņā ar kuru MC e būtu jāizstrādā Eiropas plaša rādījusa eh, identifikācijas eh, centrs. Saskaņā ar to visi uh, tirdzniecības kuģi obligāti vismaz četreiz dienā ir jānosūta ziņojums caur satelītiem uz savu karogu valsti. Un karogu valstī ir jānodibina eh, eh, datu centrs, kur šie ziņojumi tiek saņemti, un tad uh, tiek izstrādāt ziņojumi drošības situācijas monitoringam. Eh, dalībvalsts izlēma, ka tās negrib uh, eh, katra savu datu centru izstrādāt, bet lai EMS izstrādā visām dalību valstīm, izstrādāt vienu akalu, šeit mēs panākam lielāku efektivitāti sadarbojoties. Pusotru gadu laikā, īsā laikā, es lepns teikt, ka sistēma jau spēja darboties. Tā sāk darboties jūnijā. Tā izpilda prasības, tā darbojās, arī Norvēģija piedalās šajā darbā vairākas eh, da, eh, dalības valsts pārjūras eh, teritorijas arī ir iekļauts sistēmā. Tā attiec uz 34 karogu valstīm, un tā ir vislielākā visā pasaulē, kas 25% no visas pasaules kuģu flotas nosedz, vienalga, kur tie atrodas pasaulē. Mm, tagad jau tuvojos eh, savas prezentācijas nobeigumam. Runājot par eh, tātad šo plašu rādījus identifikācijas centru, mēs eh, domājam par to, vai šī sistēma varētu arī palīdzēt ciņā pret pirātismu. Bija plaši interesi par to centīšos izteikties īsi. Kopš 2005. septembra mēs e LRIT pozicionēšanas informāciju sniedzam visām tām Eiropas Savienības karogu valstīm, kas ir mums īpašu atļauju piešķīruši, kas ļauj uh, karaspēkiem uh, vai un jūras flotām labāk uh, organizēt mūsu karoģu kuģu aizsardzību. Un gal galā Daži vārdi par uh, jūras drošību mūsu pašu uh, eh, teritoriālas ūdiņos. Uh, eh, transporta monitoringa direktīva paredz, ka SafeCNet sistēma būs jāizstrādā, kas ļaus visas kuģu virzības Eiropas ūdeņos detalizēti izsekot, kā arī kravas kuģu informāciju mums sniegs un uh, uh, informāciju par to, vai tiek pārvadāts bīstams kravas. Uh, iegūt šo informāciju īsā laikā. Ciešā sadarbībā ar komisiju un dalību valstīm šī sistēma ir izstrādāta 5 gadu laikā um, un tā sākus darboties šovasar. Mēs tagad esam sistēmas iedarbināšanas uh, posmā, uh, un visas dalībvalstis, kas ir interesētas tajā ņemt dalību. Būs vairāk nekā 2000 autorizētu lietotāju, 1000 ostas, glābšanas koordinācijas centri, visāda veida jūrniecības uh, dienesti, kam ir nepieciešama šī pakalpojuma. SafeSeaNet būs kā mugurkauls visām jūras informācijas sistēmām. Un galbeidzot, kādas ir nākotnes perspektīvas? Nākamais solis būs visu šo mm, uh, jūras maritīmās informācijas sistēmas integrāciju. Tādējādi mēs varam panākt sinerģijas, jauns pakalpojums pies, piedāvāt piemērs. Ja klīnsīnet tiek integrēts ar SafeSīnet, tad mēs varam redzēt ne tikai naftas noplūdes, bet arī kuģi identificēt, kas uh, pumpē naftu pāri krastam un tieši to arī mēs gribam panākt. Tas ir mūsu mērķis 2010. gadā. Otrs jautājums uz galda. Vai šī jūras uzraudzības sistēma, integrētā sistēma varētu būt arī noderīga citiem, piemēram, Frontexam? Viņi atbild par cīņu pret nelegālo imigrāciju. Tas nav mūsu uzdevums, bet arī viņiem ir vajadzīga jūras uzraudzības sistēma, lai krasts, piekrasts labāk aizsargātu ES jūras robežas. Un pat labam mēs veicam izpētes darbu ar Frontex, lai e, kopā saprast, kā mēs varētu efektīvāk sadarboties. To pašu var teikt arī par sadarbību ar um, e, zveju saimniecības aģentūru, zivsaimniecības aģentūru, uh, Viņiem ir dārga sistēma, mums ir efektīvāka sistēma, mēs iespējams varētu kopā arī panākt labas sinerģijas efektus. Es jau pieminēju arī mūsu sadarbību ar karaspēkiem. Šajās dienās daudzi jūras spēku komandieri apmeklē mūs, lai izpētītu sadarbības iespējas. Tātad mēs kombinējam integrētu jūrniecības politiku un informācijas sistēmu e, daudz e, izmantošanu daudziem mērķiem. Mēs arī pētam iespējas ciešāk sadarboties ar kaimiņu valstīm. Viceprezidents Tajānī ir skaidri izteicies par to, viņš vēlētos, lai EMSA ciešāk sadarbotos ar Ziemeļāfrikas valstīm jūras drošības jomā komitejas locekļi, priekšsēž kungs, un ar to arī es gribētu beigt. Daudz, kas ir panākts sešos gados, un es ceru, ka jūs radīsiet laiku kādu dienu apmeklēt Lisabonā EMSU, mūsu 200 ļoti spējīgos, entuziastiskos darbinieks, kas strādā um, jūras drošības vārdā. Mums ir ļoti jauka centrālā ēka. Mēs jums ar prieku parādīsim, kas tiek darīts ar jūsu uh, darbu un jūsu vadībā. Paldies! Well, thank you. Paldies, De Reuterkungs. Ļoti interesanti redzēt tā kuģa dziļumus, kuros ir sagatavota šī pakete. Un tāpat arī iepazīties ar jūsu brošūrā iekļautu informāciju. Un te nu jāsaka, ka mums ir tagad apmēram 30 minūtes laika, lai uzklausītu izteikumus ieskaitot koordinatorus, un pirmkārt tas ir Kūna kungs no FFP un tad Elka Drai, bet ja būsiet pārāk gari runās, es kratīšu āmuriņu. Paldies, Roiter kungs, par ļoti interesanto prezentāciju un darbu, ko EMS ir veikusi eh, kuģu drošības, bet arī jūras drošības jomā mūsu interesēs, un tas ir ļoti e, nozīmīgi tiešām dalībvalstīm, īpaši runājot par jūru piesārņotības novēršanu. Ar lielu uzmanību sekoju tieši tam, ko jūs teicāt par uh, jūras apkalpes izglītības tēmu. Mēs zinām, ka no trešām valstīm Mums ir jūras apkalps personāls, kam ir jābūt labi izglītotam, jo tas kuģo mūsu piekrastē, un tas bieži nemaz īsti nezina apstākļus mūsu jūrās. Arī tehniskie, kā drošība, tas ir svarīgs punkts, es domāju, jānorada uz to, ka bīstami transporti bieži, viņas tas arī, uz viņiem tas attiecas. Mēs esam kopīgi pieņemši lēmums, ka uh, vienas čaulas tankuģiem mēs ļausim tikai uh, vairs ierobežot laiku mūsu uh, teritorijas uņos kuģot īpaši sevišķi apdraudētās teritorijās. Un klīncīne tīkls arī ļoti nozīmīgs, es gribu teikt. Uh, sadarbības starp jūsu institūtu, bet arī dalību valstu iestādēm uh, ir ļoti nozīmīga. Ja mums izdosies ne tikai īpaši bīstamos uh, transportus uzraudzīt, bet arī tos vidas piesārņotājus, kas savu naftas piesārņoto uh, Uh, ūdeņus, nopludina jūrā, ja mēs varēsim viņus ar satelītu palīdzību identificēt sadarbībā ar dalībvalstu iestādēm, ka tur būs īpašas lidmašīnas, kā piemēram Vācija DO 128 ar naftas noplūdes sensoriem. Ja šī e, sadarbība tiks uzlabota, tad es domāju, mēs būsim daudz ko panākuši. Protams, ka nākotnī būs ļoti svarīgi, kā mūsu navigācijas sistēma Galileo tiks eh, šajā sistēmā eh, iekļauta, tas ir arī ļoti nozīmīgi. Arī kas attiec uz drošību jūras ūdiņos. Priekšsēdis jau savu amariņu pacēls, mēģināšu ātri pabeigt, kā mēs varētu savu darbu koordinēt tā, lai dalībvalsts iestādes kopā ar EMSU varētu uh, izstrādāt vajadzīgās kapacitātes, ja kuģis nonāk avārijas situācijā uh, vētrā uz jūras, tad mums ir vajadzīgas kapacitātes, uh, kas uh, var steigties palīgā tādu kuģi, un šāda veida darbs ir turpmāk vēl jāuzlabo. Sirsnīgs paldies, uh, Darot. Paldies. Vēlreiz, vēlreiz. Paldies, Kūna kungs, par šo te arī ievērošanu laika ziņā. Un tālāk no sociāldemokrātiem Elkadrai kungs. Paldies priekšsēdētāji un arī Raitera kungam sirsnīgs paldies par ļoti precīzi visu izstāstītu situāciju. Man ir trīs jautājumi. Pirmkārt, uh, piesārņojums un kuģi arī uh, tankeru iztukšošana. Uh, Vai jūs varētu mums pastāstīt par tām izmaiņām, eh, kas ir eh, saistītas gan ar, eh, gan ar tehnoloģijas izmaiņām, kādas mēs zinām, bet galvenokārt kādas būtu attieksmes un uzvedības izmaiņas no komandu puses un kā ar atkritumiem tiek galā? Tas ir mans pirmais jautājums. Tagad skatos jūsu bukletā, trešajā lapusē ir mm, sniegti statistikas dati par uh, 2004. Eh, gada līdz 2008. gada laikā notikušajiem negadījumiem, un ir bijuši arī ļoti nopietni eh, negadījumi jūrā, bet jāsaka, vai tas ir tāpēc, ka vienkārši jūrnieci jūrās un okeānos ir eh, daudz vairāk kuģu, satiksme ir blīvāka, vai arī kaut kāda iemesla, vai kā cits iemesls, piemēram, IMO, Tātad starptautiskā zivs eh, jūrniecības organizācija ir arī uh, strādājusi pie uh, šiem jautājumiem, arī sadarbojoties ar uh, Zvejniecības asociāciju, lai varētu samazināt CO2 izmešus. Tātad man interesē arī šajā sakrā, kāda ir situācija. Paldies! 2 minūtes 57 sekundes Alkadrai. Ļoti brīnišķīgi laiks grafiks Maisners kundz no uh, Alde grupas. Paldies! Paldies Deroiter kungam par ļoti interesanto priekšlasījumu. Un man ir divi jautājumi radušies. Es ceru, ka es iekļaušos trijās minūtēs. Pirmais jautājums ir saistīts ar satelītu sistēmu, par kur jūs stāstījāt. Jūs teicāt, ka eh, ne visām dalību valstīm ir iespējams izmantot eh, mm, eh, šo satelītu sistēmu. Pasaulē ir apmēram 55 valsts, kuras to izmanto. Uh, bet vai tomēr nevarētu to paplašināt? Un mans otrais jautājums ir saistīts ar to, ka tad, kad satelīti veids drošības kontroli, eh, tad taču jūs nekoncentrēties uz to, kā vidi piesārņo naftu un naftas produkti. Jums eh, eh, šī gadījumā jāsaka, ka, ka jūs tomēr kaut kādā veidā arī sekojat līdz šiem te izplūdes momentiem, bet kaut ar citiem piestāņojumiem. Paldies, un tagad no zaļajiem ko, Kona kungs. Paldies, paldies par šo interesanto priekšlasījumu. Tātad par eh, tīrās jūras pakalpojumiem un starptautisko jūrniecības organizācijas iesaisti, kad Pičer kungs bija šajā komitejā, tagad viņš vairs diemžēl nav, viņš arī stāstīja par IMO noteikumiem, kuri uh, Eh, ir visai vāji ievies dzīvē tikai 3-4 dalību valstu izdarījuši, vai jūs varat to apstiprināt un kādi ir tie noteikumi, kuri tomēr netiek uh, izmantot? Jūs runājāt par kuģiem, uh, kuri uh, iztīra uh, no nevajadzīgām vielām savus tankerus pie uh, ostām, vai tad tas uh, not, drīkst notikt atklātā jūrā, tas ir likumīgi. Un ja jūs ar satelītu sistēmu konstatējat, ka tas notiek, kas tālāk, kādi ir soda mēri, vai soda mēri ir tik augsti, ka vairāk eh, šie kuģi to nevēlēsies darīt. Un visbeidzot, eh, Maisners kundze jau arī pieminēja eh, šo aspektu, un tāpēc gribu jautāt, vai varam atļaut, ka kuģi ienāk Eiropas Savienības teritoriālajos ūdeņos, tādā nozīmē, ka mem, kā mēs varam nodrošināt, lai nelikumīgi neierod šie kuģi. Tātad vai ir melnais sa saraksts un e, kā tas iet kopā arī ar e, CO2 izmešu tirzniecību. Paldies! Un visbeidzot, Vandālen kungs noslēdz pirmo raundu. Paldies priekšsēdētāju un paldies Deroiter kungam par ļoti interesanto priekšlasījumu. Uh, Man ir jautājums par procesu un par substanci. Process ir saistīts ar uh, visām aģentūrām, un kā attiecīgām institūcijām ir jātaisno eh, darbs, ko jāparāda, ka darbs tiek veikts. Jūs arī esat konsultants, eh, kas strādā ar Eiropas komisiju, un sakiet lūdzu, eh, kam jums ir jāatskaitās par savu darbu. Tā, vēlētos ļoti precīzi atbildi. Tad jūs runājāt par inspekcijas grupām, kuras ceļo m, mm, pa pasauli, bet uh, par piekrastes kuģošanu ir zināmā mērā bāžas uh, eh, tādā nozīmē, ka m, mm, tiek ievestas preces no Ķīnas. Tātad Ķīna un Eiropa. Vai tā būtu problēma arī attiecībā uz jūrniecību? Paldies! Un tālāk Deroitas kundze. Ehm, jā, tātad Reutera kungs, mums šeit bija daudz jautājumā, varam veltīt desmit minūtes atbildēm. Paldies par vairākiem ļoti rosinošiem jautājumiem un centīšos precīzi un skaidri atbildēt. Pirmkārt, jautājums par to, kā var labāk palīdzēt uh, tām valstīm, kuras veids uh, eh, Mm, piekrasts kuģniecību, to uzdeva kūni, kungs šo jautājumu, lai samazinātu negadījumus un avārijas. Tātad dalība valstis veids savos teritoriālos ūdeņos operatīvo darbu. Un uh, aģentūra piedāvā labus visiem pielietojams rīkstus, lai varētu, rīkus, lai varētu saņemt precīzātu informāciju, atreaģēt. Es nepieminēju, bet gribu tagad teikt, ka mēs arī palīdzam um, situācijās, kad ir bijis kāds tankers, uh, kurš ved ķīmiskās vielas un ja notikusi avārijas, jo nevienmēr uh, Eh, attiecīgās dalību valsts piekrastas eh, inspektors zina tik labi par šīm vielām, kā varbūt kādā konkrētā situācijā būtu tas vajadzīgi zināt, un tā tad piekrastas eh, dienestam ir iespēja sazināties ar mums un saņemt uh, rekomendācijas, kā rīkoties. Tātad mēs piedāvājam piekrasts dienestam labāk izmantojams rīkus. Tātad eh, tas arī būtu saistāms ar eh, to, kā mēs reaģējam uz naftas un naft, naftas, un naftas produktu izplūdi. Tālāk par tīrās jūras uh, sistēmu, jeb tīklu. Cik daudz ir bijuši tiesvedības gadījumi? Tāds bija jautājums. Sākšu ar to, uh, Eh, ka teikšu sekojošo, ka tiešām šis jautājums prasa rūpīgu attieksmi, jo ir vairākas dalību valstis, kuras ir, organiz... kuras ir ļoti efektīvi noturējušas tiesvedību šādā situācijā. Ir vienmēr bīstam konkrēts valsts minēt, tomēr gribu eh, minēt, eh, ka Francijā strādā jūrniecības speciālists, viņš ir prokurors Un tātad, kad satelīts uh, identificē naftas piesārņojumu, un tad tiek uh, saņemts apstiprinājums no lidmašīnas un eksperta apstiprinājums, ka tas tiešām ir naftas plankums, tad ir pilnīgi pietiekuši pamatoties šo informāciju uzsākt tiesvedību. Un vairākās situācijās šis prokurors ir panācis to, uh, ka lieta nonāk tik tālu, ka vainīgajam tiek mm, uzlikt sots līdz pat 500 tūkstošiem eiro. Tātad satelīts e, nosaka piesārņojumu vietu, kuģis ienāk konkrētā ostā un tūlīt pat, nevis varbūt tiek kuģis arestēts, bet operators tiek nostādīts situācijā, ka ir jāmaksā sots. Bet katrā dalība valstī šīs lietas tiek mazliet savādāk organizētas. Attiecībā uz at konkrētām jurisdikcijām tiek pieprasīti vairāki, e, ja plašāki pierādījumi. Un tad ļoti grūti ir veikt ļoti veiksmīgi apsūdzību un tiesvedību. Mūsu iesaiste ir tāda. Mums jānodrošina rīki, lai var identificēt piesārņojumu vietu un iespējamo piesārņotāju. Un es labprāt uzsāktu eh, diskusiju ar prokuroru, uh, pārstāvjiem dalību valstīs, jo tas nav tiešā veidā mūsu mandāts, bet ir ļoti svarīgi e, divas šīs puses iesaistīt diskusijā, lai labāk redzētu, ko varētu uzlabot. Vēl bija jautājums kāpēc laika posmā no 2008. gadām ir pieauguši jūras negadījumu skaiti, skaits. Nu, mums varbūt nav ļoti precīzi zinātnisku pierādījumu, eh, skaidrojumu, kāpēc, bet tāpēc, kad ir ļoti blīva satiksme, ir grūti nokomplektēt augsti kompetenti profesionāls kuģu komandas, un vēl es gribētu teikt arī, ka cilvēku kļūdas ir bieži atklāta tāda problēma, ka mašīna telpā nav neviens darbinieks, ka tur ir pilna automatizācija. Es domāju, ka mēs tomēr arī varēsim redzēt, ka mm, negadījumu skaits samazināsies, un pēdējā laikā ļoti lieli satiksmes negadījumi nav bijuši. Tālāk par CO2 izmešiem. Šī, šis aspekts ir ļoti svarīgs. Eiropā jau daudz kas ir izdarīts, lai samazinātu izmešu no mašīnām, vilcieniem, no lauksaimniecības ražotājiem, no spēkstacijām. Bet eh, kuģniecības sektors lielā mērā ir izslīdējis no šīm normām, jo tas ir globālais uh, tirgus. Mēs arī esam visai lēni šajā virzienā strādājuši. Bet tomēr spiediens kaut ko darīt ar vienu pieaug, un tā tad ir konkrēti pasākumi veikti, bet tomēr jāsaka, ieviešanas dzīvē laiks ir eh, bijis ļoti lēns. Izmešu kontrolas joma ir bijusi tā kā veiksmīgāka Eiropā. Un, protams, piesāņojums ar sēru, eh, kas nāk no eh, kuģiem, sakrā ar to, ka uh, kuģu izmantojamajā degvielā mm, ir augsts sēra saturs, un tā saistība ir tāda, jo netīrāk ir degviela, jo ir eh, vairāk atlieku vielās sēra saturs. Es šeit varbūt neiedzināšos detaļos, bet mēs esam eh, ļoti eh, aktīvi iesaistījušies dažādos komisijas dienestos kā konsultanti, kad tiek izstrādāta politika. Meisners kundze jautāja par pirātiem. Es ar lielu prieku uzklausīju, ka šāds jautājums ir parādījies. Uh, 25. septembrī, pavisam nesen pirms divām nedēļām, mēs izsūtījām informāciju visām dalību valstīm, ka mēs tagad tehniski varam piedāvāt unifor uh, informāciju, ja tāda ir nepieciešama. Un vairākas dalību valsts burtiski dienas, divu dienu laikā atbildēja. ka ir nepieciešami šādi dati, un līdz ar to mēs arī sniedzam šādu informāciju militāra, militārajiem spēkiem. Un es ceru, ka uh, tiks dota atļauja uh, izmantot šo datu, bet mēs strādāsim individuāli. Datu aizsardzība arī e, bija jautājums, pie kura jūs pakavējāties. Bet te nu jārunā par pilnvarotajiem eh, lietotājiem, dalību valstīm. Eh, kad, kad mēs nonākam pie drošības sistēmas, ir tīkli, es domāju, ka ir apmēram 2000, pat vairāk kā 2000 pilnvaroto lietotāju, un viņiem ir jāuztur disciplīna, eh, lai dati nenokļūtu pie tiem, pie kā nevajag tiem nokļūt. Un šī informācija par ostām arī ir ļoti jūtīga. E, saistības starp e, IMO e, likumu veidošanas procesu un Eiropas Savienības likumu veidošanas procesu. Praktiski visi starptautiskās jūrniecības organizācijas likumi ir transporta transponēti, pārņemti jaunajās Eiropas Savienības likumdošanas normās. Varbūt dažreiz arī ir pat ļoti konkrēti papildinājumi. Tālāk Kramerkungs uzdeva jautājumu par Mārpulu un konvenciju attiecībā uz piesārņojumiem. Mārpola atļauj ies, izmest konkrēti ierobežotu daudumu, daudzumu ūdeņu, kuros ir naftas produkti, bet nevis piekrastūdeņos, bet uh, dziļajos ūdeņos. Un tā tad tajos piekrasts uh, dalību valstu ūdeņos, kuros mēs veicam monitoringu caur tīrās jūras sistēmu, tur neko izsūknēt un ielaist no kuģiem jūrā nedrīkst. Bet uh, man šķiet, ka es jau esmu vairāk vai mazāk visus jautājumus atbildējis, izņemot te viens no grūtākiem jautājumiem. Jā, bet jautājums no zāles, bet par soda mēriem. Lūdzu, caur, lūdzu, caur priekšsēdētāju runājiet. Aha, nu tā tad Deroiter kungs saka par sodiem. Priekšsēdētājs saka, te būs anarhija, viss no zāles izsauksies. Eh, sodu mērs ir tiesneša ziņā. Tas ir pamatprincips. Bet ir arī pieņemti vairāki noteikumi par soda mēriem, ja piesārņojumu izraisa kuģi. Soda mēri nav saskaņoti, bet likumdošana paredz to, ka tie, kur ir atbildīgi eh, par to, ka, sit, ka kuģi izmet jūrā kādas notekūdeņas vai kaut kādu citu piesārņojumu, tad soda mēri ir saistīti ne tikai ar administratīvajiem sodiem, bet arī ar finansu uh, sodiem, un tas attiecināms uz visām dalību valstīm. Tātad operators, kurš dod instrukcijas kapteinim izmest uh, jūrā kādu piesārņojumu, var stāties tiesas priekšā un nokļūt cietumā. Es vēlētos arī pietiekoši Eh, drosmīgs būt, sakot, eh, kāda būs man atbilde, atbildot uz Pēteru un Dālēnu jautājumu, kam jūs atskaitāties par savu darbu. Un tā. Eh, mans boss ir aģentūras administratīvā padome, kurā ir pārstāvēts dalībvalstis un arī komisijai liela pārstāvniecība, un Tā ir institūcija, kur ieceļ aģentūras direktoru, kur apstiprina darba programmu, var arī atlaist no darba direktoru, var arī neapstiprināt darba produktu un apstiprina uh, ikgadējos ziņojumus un tā tālāk. Bet papildus tam Eiropas parlaments arī nemaz nav tik uh, kautrīgs un var uzaicināt un uzaicina direktoru uh, Uh, atskaitīties un vienkārši tikties, kā jūs jau laipni piedāvājat šoreiz šo iespēju. Parlaments arī uzdot tehniskas dabas jautājumus, un to tiešām arī dara gan trend komitejā, gan transporta komitejā, gan budžeta komitejā. Eiropas revīzijas palāta arī e, izvērtē katru gadu e, aģentūras darbību, katru gadu vairākas nedēļas eh, revīzijas palātas pārstāvi pavad pie mums izvērtēt mūsu darbu. Tā kā kontroli ir visai adekvāta, un kā tam arī būtu jābūt. Un vispēcot bija jautājums par eh, cik kvalitatīvi ir eh, tērauda materiāli, kas nāk no Ķīnas. 2006. un 2007. gadā, varbūt 2008. gadā, kad bija milzīgs tāds ekonomisks uzplaukums, tad tika nopirkti tik ārkārtīgi daudz jaunu eh, kuģu, ka var teikt, ka katra tērauda <laughs> ražotne Ķīnā varēja pat sev dēvēt par kuģu būvētavu. patiešām varēja būt tā, ka kāda šāda ražotne burtiski no nekā zem klājas debesis sāka būvēt kuģus. Tā kā kapacitāte bija ierobežota, tad uh, vairāk šīs aktivitātes bija saistāmas ar mm, upju kuģiem vai nelieliem kuģiešiem, nevis tālsatiksmes kuģiem. Bet Principā mēs uzliekam savu spiedienu uz inspektoriem, kur pārbauda darbu, un tā kā šī kuģa būvs industrija ļoti attīstīsies, tad arī ir izveidojies um, savs klases specializējies profes, profesionāļu lokus, kas tur strādā, bet mēs tomēr esam ļoti prasīgi, lai jūrniecībā jaunie kuģi neienāktu tādi, kuri nav pietiekoši labā kvalitātē. Tā, mums tiemžēl laiks jau ir izsmelts un mums ir desmit koordinātori vēl, bet tomēr eh, gribu teikt, ka mēs nevaram atļauties dot vārdu nevienam vairāk kā tikai tiem, kas ir sarakstā. Un tagad nākošā runātāja Vlastovas kundze. Tad Bilbao kungs, Grandes Paskal kungs un vēl viens runātājs, un līdz ar to tad arī saraksts ir izsvelts. Laskovas kundze, es ļoti priecātos, jūs būtu īsi. Paldies, priekšsēdētāji. Izteikšos īsi. Prie direktoru kungs, jūs runājāt par kuģu inspekciju. Iepriekšējā sasaukuma laikā man bija tas gods būt par referenti tajam tekstam par ostu e, inspektoru inspektēš, inspektēšanu. Un tātad tur bija runa par sistēmu, kas pārbauda kuģus gan ostās, gan ārpus tām. Uh, un tā ir sarežģīta sistēma, un mēs ierosinājām izstrādāt jaunu sistēmu, kas tad ļautu izveidot e, tādu kā sarakstu, kuri kuģi ir bīstami. Un tad šo sistēmu iz, izmantot Startautiskā jūrniecības organizācija. Tātad šī sistēma arī bazētos uz e, inspekt, ins, inspicēšanas vēsturi. Varbūt eh, šī sistēma varētu tikt nodāvāta, eh, varbūt šī sistēma varētu sadarboties ar TETIS 2 un eh, arī iekļaut šo SafeNet sistēmu. Un cik daudz laika jums būs vajadzīgs? lai uh, apvienot šīs sistēmas un vai TETIS divas sistēma būs vienkārši informātiska sistēma un vai jūras drošības aģentūra varēs izveidot šādu sistēmu, lai novērtētu risku. Paldies. Uh, lūdzu, nākošais runātājs, ja tā būs tikai minūtes, būšu pateicīgs. Bilbao kundze, liels paldies priekšsādātāji, liels paldies arī Derūter kungam. Man ir divi specifiski konkrēti jautājumi Jūs runājāt par kuģiem, kas cīnās ar piesārņiem. Jūs sacījāt, ka šādu kuģi ir 16. Jūs sacījāt, ka līdz gada beigām būs divi jauni līgumi. Viens, uh, uh, kur tieši šis kuģis būs? Un cik maksās, uh, cik maksā šo 16 kuģu flotes uzturēšanu? Un ja vēl būs divi šie papildu kuģi līdz gada beigām. Un cik reižu šie kuģi ir izmantoti? Un tad Atalantas programma. Diemžēl es jau divreiz šai parlamentā sūdzējusies par pirātismu un par to, ka netiek aizsardz, aizsargāts zvejniecības kuģi. Patiesībā tagad ir viens kuģis, kas ir pārņemts, kas ir, ko ir paņēmuši uh, pirāti, paņemti ir ķīlnieki, šis kuģis ir no manas pilsētas, un es gribētu zināt, kā šī sistēma strādās, lai apkarot pirātismu Spānijas valdību, nekādas atbildes nesniedz. Es gribētu zināt, vai Spānijas valdība ir lūgusi izmantot šo sistēmu, lai efektīvāk atbildētu uz šādiem incidentiem. Un tagad Degrandes kungs. Paldies, Deraitor kungs. Kā jau jūs zināt, es ļoti uh, cieši uh, sekoju jūsu uh, darbam. Es arī biju referents par klasifikācijas aģentūram un pa, arī referents par piesārņojumu direktīvu. Vispirms man ir vairāk jautājumu. Uh, bija runa par to, kāda būs juridiks, jurisdikcija un uz cik ilgu laiku attiec šis līgums. Un otrkārt, eh, vai ir ies, eh, tā tad ir valstis, kas ir piekritušas, ka jūs eh, sniedzat savus pakalpojumus, lai apkarotu pirātismu. Tā ir valsts, kas vēl nav sniegušas atbildi. Vai Spānija ir, ir lūgusi jūs palīdzēt šajā jautājumā? Un kā darbojas novērošanas sistēma piesārņojumu uh, gadījumos, un vai būs kāda uh, sankciju sistēma piesārņojumu gadījumos? Tad būtībā kādā, cik lielā mērā šī sistēma var izšķirt dažādus piesārņojumu, dažādas bezatbildīgas, bezatbildīgas um, uzvedības uh, līmeņus. Paldies, saka nākošais uh, runātājs. E, paldies priekšsēdētājiem. Es saprotu, ka nākotnē jūs uh, padziļināsiet integrētās sistēmas darbību. Jūs runājāt par iespējamajam um, E, nolīgumi ar Frontex. Kā jau jūs zināt, mums galvenā problēma Itālijā ir ar nelegālo imigrāciju. Būtībā jebkāda veida saikne ar Frontex mums ļoti labi noderētu. Un man jāsaka pavisam skaidri, šī ir dramatiska situācija, kas ir jāatrisina pēc iespējas ātrāk, lai mēs nonāktu normālā situācijā. Un eh, šī uzraudzīšana ļoti svarīga, un es tiešām ceru, ka mēs nākotnē varēsim vienoties. Un ir vairākas aģentūras, uh, par kurām rodas iespējas, ka viņu galvenais uzdevums ir vienkārši būt tur uz vietas. Un šī te integrētā pieeja starp dažādām aģentūrām nākotnē, lai tās varētu sadarboties, lai mēs varētu sadarboties ar saviem kaimiņiem, mums būtu ļoti svarīga. Lielas paldies! Paldies! Es esmu pateicīgs eh, komitejas locekļiem par to, ka jūs izsakaties īsi nākošais, lūdzu, Rūjas kungs. Paldies, priekšsādātāji. Es izteikšos īsi. Man eh, rodas iespējas, ka aģentūra galvenokārt eh, koncentrējas uz profilaksi nekā uz uh, konkrēto piesārņojumu problēmu risināšanu, ka tās ir radušās. Es gribētu zināt, kāda veida juridiskās problēmas, kā sacīja Krēmera kungs, saistībā ar jurisdikciju, jurisdikciju jūs uh, skar, ar kādām problēmām jūs saskaraties. Un tad ir uh, vairākas problemātiskas lietas saistībā ar to, ka jums ir e, dažādu um, dalībvalsts jurisdikcijā esošie ūdeņi. Un tagad mums ir problēma ar Bonifāciju, e, strēli starp Sardīniju un Korsiku. Un te nu ir mans jautājums, vai es varētu lūgt, lai aģentūra izstrādā jaunas instruments, lai izslēgtu šādas incidents, kāda mums ir bijuši pagātne. Jo mm, arī turpmāk šāda veida eh, teritorijās var turpināt bīstamu kravu pārvadāšanu. Paldies, at priekšstādātājs. Ruitera kungs, eh, lūdzu, es jūs lūdzu atbildēt pēc iespējas ātrāk, bet ja vēl citi gribēs uzdot jautājumu, viņi, viņi to varēs iesniegt rakstveidā. Labi, vispirms par datu bāzi, par uh, ostu kontroli. Uh, tāds 2011. gada jan, 1. janvārī sāks darboties šī sistēma un e, visām dalībvalstīm ir ierosināts sadarboties šajā jautājumā. Un tad De Grandes pas, paskola jautājums. Tātad e, šie mūsu kuģi būs Biskē līcī un Somijas līcī. Mēs nu pat esam publicējuši uzaicinājums konkursu, un eh, tajā, protams, dalībniekiem ir, dalībnieki tiek aicināti iesniegt savus piedāvājumus, un mēs esam vienkārši norādījuši, kurā geogrāfiskā areālā būs šie kuģi. Cik tas izmaksā? Eh, būtībā tas neizmaksā daudz. Viss eh, šīs fletes, flotes uzturēšana ir apmēram 22 miljoni eiro, un tas attiec arī uz satelītu sistēmu un uz SafeNet, un tas viss, viss šī summa sēdz šos, eh, šos operators. Un eh, trīs reizes mēs esam iesaistījušies lielās, eh, lielos negadījumos. Es nezinu, cik valstis ir piekritušas sadarboties apkarot pirātismu. Pagaidām es to vēl nezinu, bet es jums sniegšu atbildi. Bet atbildot uz jautājumu eh, par to, vai var eh, kaut kā izšķirt dažādas piesārņojuma līmeņus, atbildi ir nevar mēs no augšas tātad ar eh, lidaparātiem varam redzēt, cik liels ir tas stress, bet tikai ierodoties var konkrēti pateikt, cik liels ir tas eh, piesārņojums. Un tad jautājums par legālo imigrāciju. Lūdzu, neaizmirstiet, ka mēs tikai sniedzam jūrniecības datus. Tā ir mūsu specializācija šai ziņā. Mēs strādājam labi, un mēs neesam atbildīgi par imigrācijas politiku, bet būtībā tā ir mūsu vēlme kļūt par galvenajiem transportu kustības ainas datu sniedzējiem. Un runājot par teritoriāliem ūdeņiem un strīdu situācijām starp dažādām dalību valstīm, mēs labprāt gribētu palikt ārpus tā. Ja ir runa par Eiropas Savienības teritoriālajiem ūdeņiem, tad mums tur ir kas darāms, bet no strīdu situācijām mēs gan izvairāmies. Paldies, Eroiter kunga, saka priekšsēdētāji. Tātad es ierosinu, ja komitejas biedriem ir vēl kādi jautājumi, tad jūs tos varat uzdot eh, rakstveidā un arī EMSA jums šādi sniegs atbildi. Man vienmēr ir bijis laba sadarbība ar šo aģentūru, kad vien es esmu vērsies pie tās. Liels paldies par ziedoto laiku mums un par to, ka jūs paskaidrojāt, ar ko nodarbojas jūsu aģentūra mūsu komiteja. Liels paldies, Deruiter kungs! Es esmu pārliecināts, ka mēs saprotam, cik svarīgs ir jūsu darbs un, un patiesībā mēs uh, mēs esam ļoti proaktīvi, tātad mēs rūpējamies vispirms par profilaks. Liels, tiešām liels paldies, eh, Deruiter kungs, un tātad mēs tikām uzaicināti doties uz EMSu Lisabonā, un mēs varam pārdomāt šo priekšlikumu. Liels paldies, Deruiter kungs. Mums ir tagad divu dienu starpbrīdis. Paldies. Divu <laughs> minūšu starpbrīdis.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 Kolēģi, aicinu ieņemt vietas. Atsāksim darbu. Esam mazliet iekavējuši. Šajā rīta cēlienā mums ir paredzēts uh, apmainīties eh, informāciju un iegūt informāciju par trim projektiem. Pirmais ir par uh, viedokļu apmaiņu ten uh, transport, Eiropas transportīgu projektu koordinatoriem trešā prioritātes projekts. Davignon kungs ir uh, pirmais, tātad ar ko mēs runāsim. Dosim viņam vārdu apmēram desmit minūtes. Uh, Un tad mums būs debašu laiks. Lūdzu, Daviņo kungs. Paldies, priekšsēžkungs. Ceru, ka visas desmit minūtes neaizpildīšu. Tad, tad uh, labdien visapkārt! Parlamenta rīcībā ir mans sagatavotais ziņojums. Un tajā ir iekļaut piecu gadu, iekļauts piecu gadu darbs, izvērtējot trešo prioritājo projektu. Jūs zināt, ka tur ir runa par diviem koridoriem starp Franciju un Spāniju un diviem koridoriem starp Spāniju un Portugāli. Tad pēc piecu gadu darba tiek beigts ziņojums, un īpaši ņemot vērā to, ka mums ir tas gods nodot stafeti jaunajam koordinatoram. Tad līdz ar to es nestāstīšu par eh, daudzām detaļām, sīk nestāstīšu, bet pirmais secinājums, kas izriet no šī piecu gadu darba Šis darbs man nozīmēja tādu kā starpniecību starp uh, valdības uh, iestādēm, starp privātajiem, uh, privātajā sektorā strādājušiem, strādājušiem Eiropas komisiju. Pirmais secinājums ir pozitīvs. Tā ir nepieciešamība. Nav nekādu šaubu par to, ka šis prioritārais projekts ir ļoti nepieciešams, un šodien viņš ir nepieciešamāks vairāk nekā pagātnē. Un iemesls tam ir pavisam vienkārši. Tas ir tāds, ka uh, pārēja no Francijas uz Spāniju ir, ir kļuvusi arvien sarežģītāk. Un šodien tā ir nepieciešama vairāk nekā agrāk, jo ir acīm redzams, ka dzelzceļa transports ir nepietiekamušs. Gan pasažieru ziņā, gan jo īpaši kravas pārvadojumu ziņā. Jo pa šo laiku ir e, izveidotas ostas un, protams, ka viņām ir vajadzīgs tālāk savu kravu nosūtīt. Un otrais secinājums. Tas nav pārsteidzoši. Kā tas parasti notiek lielu projektu gadījumā, mēs savu darbu esam iekavējuši. Taču tam nevajadzētu novest pie tāds grūtsirdīgas eh, noskaņas šīs aizkavēšanās iemeslus es esmu izskaidrojis, izskaidrojis savā ziņojumā. Un būtībā šie iemesli ir trīs. Pirmkārt, ir tehniska problēma, lai izveidotu ātrgaitas vilcienu līnijas, eh, jāizveido papildu infrastruktūru, jāsadarbojas vairākām pilsētām un arī jāiegūst iepriekšēja atļauja. Es domāju, ir svarīgi to norādīt, jo nav uh, viss atkarīgs tīri no labās uh, gribas, kas varētu būt valdībai, bet te ir. Bet gadās, ka tie noteikumi, administratīvie noteikumi no abām pusēm nav vienādi. Un otrkārt bija viens svarīgs elements šo piecu gadu laikā ir jāsasaist prioritāri eh, nacionālās prioritātes ar pārobežu prioritātēm. Un līdz ar to jūs varat saprast, kādas, kāda šeit rodas sarežģījuma. Jo, protams, ka katra valdība vairāk nodarbosies ar savas infrastruktūras uzlabošanu nekā ar šīs struktūras uzlabošanas sekām uz pārobežu infrastruktūru. Un tad, ja netiek saistītas nacionālās prioritātes ar pārnacionālajām prioritātēm, tad te rodas problēmas. ja pārobežu pārobežu šķērso, robežu šķērsošanas punktā neveidojas sastrēgums, tad tas ir labi, bet ja tie tāpēc veidojas pārējā ceļa posmā, tad mēs arī savu mērķi neesam sasnieguši. Un struktūras, kas apvieno Spānijas un Francijas uh, vai eh, Spānijas un Portugāles partnerus un visas iesaistītās puses norāda uz to, ka ir nepieciešamība izskatīt šo struktūru kopumā, nevis ierobežot savu skatījumus tikai robežu šķērsošanas punktiem ja ir jāsecina, kādi ir šķēršļi, kā tos var pārvarēt, un tai domāšanai nebūt, nav jābūt abstraktai. abstraktai. Šodien mēs uh, vairāk domājam par, pār, par robežšāšošanas punktiem, bet jādomā arī par pārējo ceļa posmu. Un ir jāpanāk tāda struktūra, kurā valdības ļauj piedalīties arī visām iesaistītajām pusēm, un tas tad arī nodrošinātu efektīvu naudas izmantošanu, kas atvēlēta šiem projektiem. Un trešais aspekts ir saistīts ar to, ka ir jāraugās, ko mēs varam darīt ar eh, tiem tīkliem, kas jau pastāv, pirms mēs sākam veidot kaut kādus jaunus tīklus. Jautājums, iespējams, ka tas aizkavē mūsu darbu, bet tomēr mums ir vispirms jāraukās, ko mēs varam darīt ar to infrastruktūru, kas jau ir mūsu rīcībā. Un dalību valstīm ir tendence uh, ka projekts, eh, tendenci domāt, ka projekts ir saistīts tikai ar kaut kādu jaunu tīklu izveidošanu. Nē, jāraugās ir, ko var darīt ar tiem tīkliem, kā var uzlabot tos tīklus, kas jau ir mūsu rīcībā. Kā tos uh, iepriekšējos tīklus var esošos tīklus iekļaut jaunajā struktūrā, ja tāda tiek veidot. Un tad ir tā sakot, ceturtais punkts. Jūs jau redzējat arī citos ziņojumos, ir acīm redzams, ka signalizācijas tehnoloģijas speciālistam arī ir jābūt iespējai iesaistīties šajās sarunās. jo vispārējiem interoperabilitātes savstarpējās izmantojamības noteikumi arī ir jāņem vērā šajā kontekstā. Un tāda vēl divas lietas priekšsēdētāja kungs, ko es gribētu sacīt. Un te es vienkārši tā kā fotografēju konkrēto situāciju. Laban ir pilnīgi skaidra situācija, ka starp Spāniju un Portugāli situācija uzlabojas. Protams, ka krīze mums mazliet liek apšaubīt tās tālāko attīstību. Tomēr skaidrs, ka šie koridori ir vajadzīgi. Un tad otrais jautājums ir par nākotnes finansēm. Ja mēs paraugāmies uz, uz eh, abās valstīs izmantotajiem līdzekļiem, Dažādi projekti Spānijā ir saņēmuši daudz lielāku finansējumu nekā šie projekti Francijā. Iespējams, tāpēc uh, Spānija ir tikus tālāk nekā Francija. Un tad nobeigumā priekšsēdētāji. Pirmkārt, vairāk kā jebkad šis projekts ir uzskatāms par prioritāro projektu. Lai šis projekts saglabātu savu prioritāro raksturu, jāveic svarīgi soļi nākotnē. Un jāņem vērā atšķirīgās eh, darbības, eh, atšķirīgās darbības pieejams Francijā un Spānijā. Komisijai kaut kur nākošā gada pirmā, kaut kad pirmā semestra laikā ir jāierosina savs jaunais priekšlikums par šiem dažādiem prioritārajiem projektiem. Un nav nekādu šaubu par to, ka no vienas puses ir eh, finanšu problēma, un tā ir jāatrisina, lai eh, ka jānodrošina tādu pietiekoši daudz līdzekļu, bet no otras puses ir jāsaglabā šo projektu prioritārais raksturs. Sveiki, kungs! Labi apzinās, ka šis eh, projekts ir jāturpina, un viņš apņēmības pilns turpinās man aizsākto darbu. Un es gribētu novēlēt Sekī kungam labas sekmes īstenojot šo labo projektu. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies, Deviņona kungs! M mēs ar nepacietību gaidām <laughs> Sakī kunga labo darba spāru un noskaņojumu. Paskvā kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, Taviņon kungs, paldies par jūsu veikto darbu. Es domāju, ka jūs varat nodot darbu Sekī kungam. Jūs varat būt lepni par to darbu, kas ir paveikts. Un žēl, ka jūsu labais darbs un labie nodomi ir aizēnoti no tām grūtībām, kas nav jūsu uh, ziņā. Bet tā, pavisam skaidri runājot, Ir skaidrs, ka Seki uh, kungs uh, varbūt varētu tā diplomātiskāk izteikties par vienām un tām pašām lietām, kad arī jūs to uh, sakāt, jo mums ir nepieciešams vienotais tu tirgus, mums arī ir jāatzīmē nacionālās prioritātes, bet pri, trešajai prioritātei ir būtisks starp uh, robežu elements, viens no tiem ir saistāms ar Portugāli. Un te nu ir arī progress diezgan liels sanāk, panākts. Vēlēšanu laikā mums arī bija sarunas ar Portugāles partijām, cenšoties saprast, ir vai nav tā uh, prioritāte, un mēs to arī veiksmīgi noskaidrojām, un saprotam, ka Portugāle E, nepārtrauks projekta monitoringu, saprotot, ka tas ir būtiski. Monētas otrā puse ir visai negatīva. Tā ir saistāma ar Franciju un Spāniju. E, šis valsts palīdz e, mums uh, cīņā ar terorismu, un līdz ar to mūsu attieksme pret Franciju ir ļoti draudzīga, bet runājot par Spāniju, tā ir Eiropa un Pirenēji, kas ir Eiropas rietumos, bet tomēr arī šajās projekts aknā jāsaka, tas ir Eiropas projekts un Spānija savu aizdarba veids, un mēs virzāmies uz priekšu. Uh, Mēs esam piešķīruši šim projektam maksimāli iespējamos resursus, bet tā problēma ir tā, ka no Francijas puses nav pietiekoši lielas intereses. Tas tiešām ir fakts. Šīs grūtības ir jāpārvar, apzinoties, ka tas nav tikai projekts, kur iesaistīts Spānija, tas ir visas Eiropas projekts, tas arī ir svarīgs Portugālei Un arī ar šo valsti mums ir ļoti draudzīgas attiecības, bet te nu jānovērtē Pirenēju nozīme pasažieru un preču pārvadājumu ziņā, un, un mūsu reakcijai jābūt precīzai un ātrai. mums ir jānodrošina tas, ka mēs varam bez ierobežojumiem eksportēt, konkurēt spējīgi, lai būtu Un es saprotu, ka problēma ir dienas kārtībā, bet lai nevienu tā pārāk bārgi nekritizētu, gribu teikt, ka šis ir pārobežu projekts. Un tagad Francijai vajadzētu tomēr ķerties pie lietas aktīvāk, lai varētu šo ļoti Eiropai svarīgo projektu ieviest dzīvē. Paldies Salkadrai kungam. Nākošais runātājs. Paldies, sirsnīgs paldies, Daviņon kungs, pirmkārt par to informāciju, kuru jūs mums sniedzāt. Un tā tad jautājums ir saistāms ar grūtībām un to spriedzi, eh, kas nozīmē, ka ir nepieciešama laba koordinācija. Vai jums kā koordinatoram ir tāda sajūta, ka jums nav pietiekoši daudz līdzekļu, lai varētu, mm, nu, varētu teikt, ar spēku piespiest cilvēkus strādāt tā, lai būtu projekts? vai ir kādi instrumenti, teiksim, budžeta instrumenti vai kādi citi, kurus varētu savādāk izmu, izmantot, lai progress būtu ātrāks. Jūs runājāt par atšķirībām ātrumziņā. Tātad, ko var labāk koordinēt šajā ziņā? Um, Bilbao, no, uh, Bilbao kundze no Alde. Paldies! Uh, Un es arī vēlos izteikt atzinību Daviņonu kungam par to darbu, ko viņš ir paveicis. Man arī ir svarīgi šis trešais prioritārais projekts, jo es uh, dzīvoju reģionā, ko uh, skar uh, šis projekts, tāpēc, ka tur notiek projekts, un es labi zinu tās grūtības, kuras mums ir bijušas un vēl ar vienu ir. Uh, Basku institūcijām Tas vienmēr ir bijis ļoti svarīgs projekts, jo tas nozīmē saistību ar Eiropu, un mēs esam to vienmēr uztvēruši kā prioritāti, jo galu galā mēs varam ar šī projekta palīdzību labāk šķērsot robežas un realizēt projektu uzdevumus. Francijas prezidents um, Sarkozī kungs ir uh, um, pilnvarojas eh, veikt eh, pētījumu, sagatavot ziņojumu, lai visu vairāk eh, un rūpīgāk precizētu un arī, lai projekts labāk virzītos attīstot šo koridoru. Un tā tad mums ir šis Sarkozī inicētais ziņojums, un kas varētu notikt, ja šis ziņojums iekļautu kādus negatīvus elementus par šo projektu. Ja citiem vārdiem sakot, kādi būtu secinājumi, e, lai būtu pietiekoši ja mēs teiktu, ka pastāv iespēja izmantot esošos savienojumus un tos uzlabotu, un tad tas būtu pietiekoši Francijai. Es, protams, negribētu, ka tas būtu šādā veidā virzīts. Es vēlētos virzīt projektu tā, kā tas ir iecerēts, jo es arī uzskatu, ka tas ir Eiropas projekts, bet vēlos arī uzzināt jūsu viedokli un ko mēs varētu darīt. Pal paldies! Un tagad Vandālinkungs. Paldies! Priekšsēdētāji, paldies, Daviņona kungs, patiešām sirsnīgs paldies par ieguldīto darbu un par to, ka jūs esat veicis visu tik diplomātiski. Es esmu arī pētījis uh, citus jūs ziņojumus, kurus esat pēdējo gadu laikā uh, sarakstījis par šīm lietām. Un jāsaka, tas viss ir grūti, grūti, patiešām grūti. Un kad tagad jums ir pēctecim tas viss jānodod, tas arī ir vēl jo grūtāk. Uh, Atceros, ka vienā no pēdējiem ziņojumiem jūs bijāt norādījis, ka mēs darījām visu, ko uh, varējām, bet tomēr nesasniedzām vēlamo. Te nu jāsaka, vai netiek šauts ar uh, lielgabalu zvirbuļiem. Un tagad vārds pārstājiem no zaļajiem. Jā, sākšu ar personīgu piebildu. Piektdien mēs saņēmām koordinatoru ziņojums, un šodien mums ir jādiskutē Tad es gribu uzdot jautājumu, es esmu skolotājs pēc izglītības, kas tad ir paspējis izlasīt šo zīmes? Tie bez tam nebija vispār pārtulkot, lielākoties tie bija tikai angļu un varbūt daži franšaldai pieejami. Es domāju, nākotnē mums būtu jāprojekpējās par to, lai ziņojums saņemtu 3 līdz 4 nedēļas ātrāk, un tad mēs e, sākam diskusijas, jo tad vismaz ieinteresētās personas var šos ziņojumus e, papētīt, un tad sāk diskusija. Labi, es negribu šeit rādīt nevienam pirksts, bet es domāju, ka e, to nu gan vajadzētu uzlabot nākotnes darbā. Otrkārt, gribu jautāt, vai vienmēr zvirbuls rokā ir labāk nekā zīli rokā, nevis mētnis kokā. Un tad, tad eh, daudz, daudz līdzekļu ir investēti, 15 miljārdi, ne, bez tā, ka mēs e, kaut ko būtu vispār ieguvuši. Vai e, e, projekts, kas īstenosies kaut kad tālotnē, tālā nākotnē mums vispār palīdz, vai e, cīnīties pret klimatu izmaiņām. Naudas vienmēr. Ja ir maz, eh, eh, mums ir jādomā, kā mēs to saprātīgi lietojam. Eh, jau izskanēja šeit replika par Francijas un Spānijas um, attiecībām, un es atgādinu Côte de Saint-Port, kur uh, autostrāda tika līdz Pirnei kalniem uh, būvēta, izbūvēta, un Spāņi tad viņi negribēja izbūvēt. Tas ir negatīvs piemērs, kas nedrīkst atkāroties. Šī uh, iemeslu dēļ tieši mēs nolēmām, ka nauda tiks atlicināta tikai tad, ja būs divpusēji līgumi, divpusēji eh, līgumi par finansējumu, un ka tad eh, nauda splūsme ir nodrošināta. Un tādēļ man ir jautājums, vai par šo pirmie projektu ir divpusējs līgums starp Franciju un Spāniju, vai noteikti autostrādes vir, e, precīzais ceļš, e, kā ir drošība pret terorismu un cik tālu šis darbs ir pavirzies abās pusēs. Trešais punkts. Jautājums par TGV dzelzceļa stacijām. Francija ir izbūvējusi čet, desmit jaunas TGV dzelzstacijas. Tikai divi ir slieštīklam pievienot. Tūrā tas tā ir. Uh, Eh, bet eh, dzelzceļa stacija atrodas kaut kur eh, pļaus vidū. No TGV dzelzceļa stacijas līdz pilsētas centram vēl ir jāpārceļš, un tas ir ilgs ceļums. Vispārējās astoņas TGV stacijas ir tikai ar automašīnu sasniedzamas. Vai šī koncepcija tiks saglabāta, vai tiešām jūs uzskatiet, ka Eh, nebūtu prātīgāk šīs dzelzceļa stacijas celt pilsētu centros eh, pasažīri interesēs. Labi, man ir vēl citi jautājumi, bet labi, es eh, pēc tam varbūt uzdošu vēl. Uh, Michael, that's the last, the only point I would make. Paldies, Maikl, un kas no man būtu jāsaka Daviņona teiktā sakarā, ir tas, ka šī problēma tiešām izraisa daudz un dažādas emocijas komitejas locekļu vidū liekas, ka problēma vairāk ir saistām ar franču pusi, nevis ar spāņu pusi. Bet uh, man jājautā, vai problēmas, uh, ar kurām mēs saskaramies tieši šī konkrētā uh, eh, koridora projekta sakarā, uh, jājautā, vai tā jau ir ļoti veca dzelzceļa problēma, jo kāpēc tad uh, Mums ir jāmeklē tik daudz iemeslu, lai saprastu, kāpēc nevar, tā vietā, lai atrastu vienu pamatīgu argumentu, kāpēc var e, kaut ko izdarīt. Un mm, tā mēs te daudz uh, dzirdam, vai cik tas uh, sarežģīti, vai cik tas dažģīti. Daņankungs, jums vārds atbildēja. Paldies! Es atbildēšu tajā kārtībā, kādā jautājumi tika uzdoti. Vispirms te eh, Grandes Paskola kungs. Mēs organizējam tikšu eh, piecu gadu laikā. Mēs konstatējam, ka ir problēma, ka nepietiekumi tiek sniegta informācija par reālo situāciju, un te es, protams, eh, atsaucos uz priekšsēdētāju jautājumu Sākotnējais darbu grafiks, kā jūs zināt, tika ievērots no Spānijas puses. Tā bija ilgu laiku. Mēs uzdevām jautājums, vai tiešām, vai šo nevar pārvarēt, vai, ner, vai neradīsies kādas cits problēmas. Nē, nē, mēs, mums galvenais bija grafiks. Un būtībā bija skaidrs kalendārs, eh, darbu grafiks atkāps par eh, prasīs 5 līdz 7 gadus. Un tas jau bija diezgan optimistiska prognoze. Un eh, kāda jēga ir piedāvāt šādas hipotēzes, kuras neatbilst iepri, ie, iespējamai situācijai? Un tāpēc, ja mēs neuzlabojam pastāvīgo koordinācijas, informācijas aprites un caurskatāmības struktūru, tad mēs saskarsimies ar šo problēmu, kas, jā, priekšstādāta kungs ir ļoti veca. Un, š, un tātad tiek uzskatīts, ka otra puse ir vainīga. Un te tā tad ir dažādi aizspriedumi no vienas puses un no otras puses. Kad es esmu beidzis šo te praktisko analīzi, es varu pateikt divas lietas. Francijas uh, varas iestādes apgalvoja, ka šis projekts viņām bija prioritārs. Bilbao kundze, es gribu tāpēc jums atbildēt. Uh, ka Francijas vēlēšana kampaņas laikā viens Francijas ministrs pauda savas bažas par šīm prioritātēm. Francijas premjerministrs nosodīja šo nostāju, un vairāk mēs arī nevarējām sagaidīt. Tādā veidā es atbildu arī uz jautājumu, kāpēc es nenorādīju uz to, ka uh, šīs lietas ir novacs līdz beigām. Un abas, uh, abu pušu varas iestādes vispirms grib uh, atrisināt savas problēmas. Un tā tad uh, es uzdodu jautājumu, kā tad mēs šo projektu pabeigsim. un katrām varas iestādēm ir savi argumenti. Jā, mēs varam sasniegt mērķi tad, ja mēs uzdodam konkrēts praktiskus jautājumus un ka mēs nesākam darbu no nulles. Un fakts ir tāds, ka pārāk daudz mēs esam darījuši kaut ko nejēdzīgu, bet te es neapšaubu Portugāli. Es vienkārši domāju, ka šodien finanšu problēma, ņemot vērā dalībvalsts finanšu situāciju, ir lielāka nekā tā bija iepriekš. Un es uzskatu, ka koordinātora loma ir tāda, ka ir jānovērš uh, pārpratumi no abām pusēm, lai mums būtu kopīga saruna platforma. Šo, tā ir mana atbilde uz šo jautājumu. Es vairs neatceros, kas man uzdeva šo jautājumu. Nav līgums starp Franciju un Spāniju vienīgais līgums, kas tā tad ir spēkā, uz kuru balstās šī sadarbība, ir 1995. gada jautājumu, e, līgums. Jā, tas bija Krāmer kungs, jā, es atvainojos, saka Daviņona kungs. Bet kā jau es sacīju savā ziņojumā, šo koridoru vadības struktūras nav pielāgotas. Tātad ir viena ekonomisko interešu vadīta grupa, bet tie, kas tajā grupā piedalās, nav pielāgoti eh, šādu projektu īstenošanai. Tad te tie Francijas un Spānijas izstrādātie principi viņiem nav pieejami. Un te tā tad eh, principiem ir jābūt no abām pusēm vienādiem. Un Seikī kungs eh, bija, eh, bija klāts situācijā, kad mēs par to spriedām. Tātad vispirms ir psiholoģiska problēmu, un otrkārt bieži vien eh, ir visāda aizsprieduma, kas ir pārspīlēta. Es ceru, ka ar, ka ar, ka ar eh, caurskatāmīgi šī problēma tiks atrisināta. Un līdz ar to koordinatoram te ir liels darbs veicams. Bet es domāju, ir jābūt pilnīgi skaidram, koordinators ir tikai koordinators. Viņš nav komisijas pārstāvis, kurš viņš vienkārši mēģina atvieglot situāciju. Un kā viņš to dara? Protams, viņam ir jāspēj izpildīt savu uzdevumu. Ja jūs esat eh, lasījis, lasījuši man ziņojumu, tad eh, šo piecu gadu laikā situācija nebija tāda taču ar abu ministru piekrišanu es tikos eh, ar šiem ministriem pirms es eh, sagatavoju savu ziņojumu. Ministri ļāva man mainīt procedūru. Nu, Tāda ir tā situācija. Koordinātoram jādara savs darbs un jāsniedz ziņojums par savu darbu. Tāpēc ikgada ziņojumi ir ļoti svarīgi. Tie ataino reālo situāciju. Tajos ir sniegta informācija, kas notika, kas, eh, kas nenotika, kāpēc netika novest kaut kas līdz galam. Un tāpēc komisijai, padomai un komisāram ir ļoti svarīgi ņemt vērā visus šos jautājumus, lai izveidot savu nostāju. Tas attiec gan uz Franciju, gan uz Portugālu, gan Spāniju. Un tādā veidā tiek noteikti viņu politika. Es ceru, ka tas tiks izdarīts pamatojoties uz koordinātoru priekšlikumiem. Jūs sacījāt diplomātiju un pacietību, tas viss izklausās ļoti labi, bet kāpēc nav nekādu acīm redzamu progresu, kāpēc nevar kaut ko panākt? Pēc piecu gadu darba man ir radies priekšstats, ka tagad vairāk nekā jebkad mēs varam panākt kaut ko šai jomā, taču ir jāmaina metodes. Tāpēc es uzrakstīju ziņojumu, kuru, jā, jūs nevarat to nodēvēt par optimistisku, taču tajā ir norādīts, ko mēs varam darīt un ka vairāk ir jādara. Tāpēc es nesaku, ka tas ir neiespējami. Es neesmu pārliecināts par to, ka, ir, ka tas būtu neiespējami. Varbūt man radās nepareizs priekšstats, taču vienīgais, ko es varu darīt, ir pierakstīt savu viedokli. Bilbao, viena no grūtībām, ar kuru mēs saskaramies, ir tā, ka ir ļoti daudz sarunu partneru. Un tāpēc e, ir svarīgi, lai šis caurskatāmības un informācijas aprites elements attiektos uz visiem. Un e, lai tā tad e, tas attiektos gan uz uh, sarunu partneriem starp dažādām valstīm un arī vienas valsts iekšienē. Tad, tad mums ir jāraugās, kas ir jāsasniedz, kāda ir uh, īstermiņa risinājumu, kādi ilgtermiņa risinājumi, un tad komisija varētu arī izlēmt, vai šie finanšu, līdz, vai finanšu līdzekļu piekš, piešķiršana turpinās vai nē. Komisijai jāpieņem šis lēgums, lēmums, vai šie projekti ir uzskatām par prioritāriem vai tos par tādiem uzskatāmās valstīs. Un tad koordinātoram šie procesi ir jāatvieglo. runājot par to, vai ziņojums eh, eh, sniegs kaut kādu labumu parlamentam. Es esmu pabeidzis savu ziņojumu, savu darbu es esmu pabeidzis, un, un jūs strādāsiet tālāk. Jāapzinās, ka pastāv objektīvas grūtības. Viens piemērs. kad mums ir darbu grafiks, jāpanāk, lai par dzelzceļu atbildīgai personai būtu lokomotīvas, vagoni, mums ir jānodrošina tas, ka loģistika un infrastruktūra arī ir atbilstošā līmenī, un ka katrā da dalību valstī Katra no varas iestādēm, tā kas atbildīga par dzelzceļu, tā kas e, ir no ministrijas puses, tur ir vairākas iestādes, ka tās visas, ka visas sadarbojas, bet skaidrs, e, ka tas attiecas uz e, dzelzceļu vienā valstī, tāpat kā visās citās. Paldies, e, Daviņo kungs! Līdz ar to nākamais būs jūsu kolēģis Prinkfors kungs personāla izmaiņas, bet es gribētu arī atbalstot komitejas pateicību par jūsu darbu koordinatoru amatā un uh, ar prieku sadarbosimies ar Sakī kungu nākotnē. Uh, So nu tad es sveicu pie mūsu galda Brinkhorsa kungu, kurš jau ir pieradis pie šādiem galdiem sēdēt, jo viņš ir bijis iepriekš Eiropas parlamenta deputāts. Un viņš ir koordinators, kas mums pastāstīs par sesto prioritāro projektu. Uh, sliežās Lielbudapešta līdz pat Ukrainas robežai. Brinkhorst kungs, desmit minūtes jūsu rīcībā. Paldies, priekšsēžu kungs. Esmu priecīgs atgriezties transporta komitejā, kas vienmēr ir bijis svarīgs sabiedrotais prioritāriem projektiem, kas eh, iegūst no Eiropas koordinatoru Tātad paldies par iespēju šeit uzstāties. Priekšsēžu kungs, kā mēs apzināmies, prietāras projekts numur 6 ir sarežģīts projekts ar ilgu vēsturi, uh, politisks iesaists vēsturi augstākajā līmenī. Atgādinu, ka jau 1994. gadā uh, tika panākt vienošanās par pirmiem Eiropas prioritāriem transporta projektiem, vairāk pārobežu, tā skatā arī par PP6 Eh, neieslīgšu gar šajā vēstulē, bet īsi pateikšu par to, kur mēs esam panākuši virzību uz priekšu. Pirmais ir Lyon Turin. Turīna. Lyon Turīna. Divas galvaspilsētas eh, vai divas lielas pilsētas savienojas, tad kas ir bijušas cieši saistītas, bet kur tagad ir problēmas. Uh, Franču pusē darbs virzās labi. Patreizējā Francijas valdība atbalsta šos pasākums, ir seši izpētes tuneli, kas tiks pabeigt līdz gada beigām. Pirmais ir Samartin, Laporte, Lonlampres un Modan. Itālijā, kā jūs atminaties, Pirano kungu. Izpētes grupa ir veikusi savu darbu, ir bijušas grūtības Svez ielējā, kur uh, bija sarežģīti turienes sliežu posmi izbūvēt. Es ceru, ka Itālijas puse parādīs apņēmību līdz decembrim izpētes darbu iesākt līdz nākamā gada sākumam. Un es ceru, ka būs arī vajadzīgie finanšu līdzekļi tiks atlicināti šim darbam. Priekšsēž kungs. Tā ir ilgtermiņa vīzija, protams, par Lions Turins tuneli. 57 km tunels tur būs. Lion Turen, eh, tad, tad tas ir eh, ļoti interesants eh, ceļojums, pat labam, ar interesantiem skatiem, bet tas ir, paņem ilgu laiku. Uh, Un, ja darbs nevirzīsies uz priekšu, tad būs problēmas ar jaunotikušām investīcijām. Tātad eh, šis ir projekts, kas pārbaudīs sadarbības eh, spējas starp Franciju un Itāliju. Ir izveidota augsts līmeņa darba grupa, kurā ir iesaistījušies e, e, infrastruktūras pārvaldnieki, e, regulātori un citas puses. Īpaši gribētu uzsvērt, ka ir ļoti svarīgi, ka Eiropas dzelzceļa aģentūra, kas ir izveidota pirms dažiem gadiem, arī piedalās šajā darbā kopš vasaras. Mans kolēģis Vika kungs jau strādā ar IR ERMTS, bet šis ir pirmais pilotprojekts, kur mēs sadarbojamies ļoti cieši. Šiem kolēģiem, protams, ir vērtīga pieredze, un es ceru, ka mēs no tās spēsim iegūt, lai panāktu lielāku, labāku koordināciju starp uh, dalībvalsts tīkliem. Priekšsēžkungs, iepriekšējā diskusijā tika uzdots jautājums, kur tad ir problēmas, kur aizķeršanās? Es uh, nerunāšu apkārt. Riņķī, dzelzceļš ir viena no vienīgajām retajiem uh, uh, nozarēm, kur iekš, koptirgus vēl nav īsti lēmumu uh, pieņemšanas procesā iedarbojusies. Kādēļ? Tādēļ, ka es minēšu piemēru, lai no Nīderlandes, no Amsterdams uz Briseli ceļot, jums ļoti sarežģīti, ka dēļ tādēļ, ka Nīderlandē e, dzelzceļš izbūvēts ļoti labi, bet Briseli, nu tas ir ārvalstīs. Tādēļ e, es gribētu, lai dzelzceļ jomā arī valsts mainītu savu domāšanu. Pa kādu veidu projektiem mēs runājam? Mēs runājam par starpsavienojumiem, interoperabilitāti Mums ir problēmas savstarpējās atzīšanas jomā. Tā kunga 2007. gadā joprojām e, ir vāji ar robežu šķērsošanu dzelzceļiem. E, te ir birokrātija, kas traucē šo darbu virzīt uz priekšu. Franču un itāļu signāla sistēmas nerunā to pašu valodu, kas rada nepieciešamību e, liels investīcijas izdarīt. Un tad, tad viss eh, šo šķēršļus pārvarēt, tas nav viegli un tas prasa laiku. Protams, arī dokumenti ir eh, no nu, rokas rokā jānodod priekšsēžkungs manā ilgā profesionālā dzīvē. Es neesmu nekad bijis iesaistīts dzelzceļumā. Man kā koordinatoram ir fascinējoši redzēt, kā Eiropa darbojas praksē. Šie ir tie eh, jautājumi, kur jūs kā parlaments varat darīt vairāk. Tātad mums šeit ir daudz konkrēti darba darams. Es negribu ne par vienu sūdzēties, es domāju, pamazām gan Franči, gan Itāļi sāk saprast šīs problēmas, bet Eiropa nekad neko nes, nepanāks, ja mēs šīs šķērs nespēlēsim pārēt. Turīn Triesta, priekšsēžu kungs. Varš, darbs šeit virzās diezgan labi, bet man ir bāžas par um, eh, posmu starp Venēciju un Triestu PP6 nav projekts starp Itāliju un Franciju, bet saiknes starp rietumiem un austrumiem, e, dienvidos no Alpu kalniem. Vienīgā šāda saikne. Tādēļ Venecija triest ir jāizbūvē ātrāk. Es redzu šeit veneciešu šeit zālē, es ceru, ka jūs man piekrītiet. Priekšsēžu kungs, tad mums ir triesta Eh, Koper Divača. Un šeit arī progress nav īsti vērojams. Triesta reiz bija okupēta pilsēta, eh, tā bija Itālijas pierobežā, un tagad pēkšņi tā nonāk atkal centrā. Tas ir koordinatoram fascinējošs darbs, bet ļoti sarežģīti. Mums ir jāizstrāda kopīga struktūra, tāpat kā mums ir ar Lyon Turinu Trieste ir kopīgi Slovēņu un Itāļu infrastruktūra jāizstrādā. Es smagi strādāju pie tā, un es prasu jūs atbalstu pagātni, pagātni, bet nākotni. Mums jāraugās uz nākotni. Un tam mums ir Divača, Ljubļāna, Budapešta līdz Ukrainas robežam. Arī fascinējošs um, posms. Arī aicinu jūs uz turien doties. Ja jūs brauksiet ar vilcienu no Triestas uz Budapeštu, tad labāk paņemiet, eh, piemēram, eh, tādu biezu grāmatu kā Karš un miers no Tolstoja, jo tad jūs to paspēsiet izlasīt līdz Budapeštei. Mans uzdevums ir jums palīdzēt šajā ziņā. Protams, attīstība tagad ir pozitīvāka, jo Ungāri un Sloveņi arī sāk sadarboties, bet arī divas e, dalībvalstis, kuras ļoti smagi ir skārus krīzi, un pirmo reizi Sloveņi un Ungāri tagad spēr konkrēts pirmos sojas lai īstenot kopīgu projektu. Priekšsēž kungs pierobežā tiek panāts progress arī šajos sarežģītos ekonomiskos laikos. Mani uztrauc projekts, lēnais progress starp Triestu un Sloveniju un no Triestas Koper. E, tas ir tā kā doties ar mūļiem. Tur ir 5 km attālums, jūs varat redzēt Triest un Koper, Koper Triest. Tur nav īsti ceļa. Kur nu vēl runāt par dzelzceļu? Tad jūs saprotiet, kādai e, man liekas fascinējošs šis darbs. Un, protams, šeit arī runa par finansēm. Pievērsīsimies finansēm tagad. Tagad noteikti jaunajā situācijā, jaunajā ekonomiskās krīzes apstākļos ir svarīgi saprast, ka dalībvalstīm ir problēmas ar līdzekļiem, privāti investori arī ir atturīgāki kļuvuši, bet es domāju, ka pēc krīzes gadiem veselais saprasts sāk atgriezties. Ātri ieguvumi eh, mēs saprotam nav saprātīgi pēc tiem dzīties, un eh, šeit arī es gribu griezties pie Eiropas investīcija bankas, es ceru uz jūsu atbalstu. jo mums ir jāīsteno dārga, bet nepieciešama infrastruktūra. Kādēļ enerģētikas infrastruktūra ir svarīga prioritāte, bet tomēr dzelzceļa infrastruktūra tā kavējas tās izbūv. Tad ne tāpēc, ka Eiropas investīcija banka nebūtu interesēta, bet mums jādara izdara lielāks spiediens uz visām dalībvalstīm, jo tieši tur tiek pieņemt lēmumu. mums ir jāiedarbina Eiropas iekšējā tirgus sadarbība, tā skaitā iesaistot Eiropas investīciju banku priekšsēžkungs, kas ir mūsu nākotnes aktivitātes. Es vēl nepametu savu darbu, es esmu amatā līdz 2013. gadam ievēlēts, jums vēl nāksies ar mani paciest kādu laiku. Tātad jāstrādā pie finansējuma, jāstrādā ciešāk ar Eiropas celceļa aģentūru, un es arī turpināšu savu cīņu par šo projektu un vēlreiz aicinu jūs no Turīnas uz Lionu doties. E, vasarā ir ļoti augsts ceļums, bet tad jūs sapratīsiet, kad rezultāts sasniegt tik grūti. Mēs cenšamies, mēs pūlamies, bet kā viss cits lietas e, Eiropā viss notiek lēni. Lisabons līgums pa, e, paprasīja desmit gadus, šis uh, dzelzceļš arī ilgi ies izbūvēt. Es ceru, ka būšu vēl pie dzīvības, kad tas tiks izdarīts. Paldies. Paldies, Brinkhorst kungs. Vispirms es runātājus aicināšu, ticiet man, ka persona, kas ir strādājusi ar dzelzceļu daudz gadus, es gribu teikt, ka es esmu tikpat sašauts par to, kas te notiek. Nē, es esmu uzjautrināts, saka runātājs. Nē, es esmu frustrēts par lēno progresu, tāds mazs stāstiņš varbūt. Daudz deputāti šeit zinu. Ir uh, Skotijā tāds svarīgs dzelzceļš uh, slavens Flying Scotsman, uh, lidojušais Skots. Un viss teica, cik brīnišķīgi ideja, cik jauks projekts, un tad viss šī rūp, dzelzceļa rūpniecība Eh, sastrīdies par to, vai eh, tas bija pareizā zaļā krāsā nokrāsots. Lūk, kādas vilšanās mēs dažreiz piedzīvojam strādājot ar dzelzceļa rūpniecību, bet esmu vairāk nekā gatavs, Brinkhorst kungs, cīnīties, pa, eh, cik nu tas ir manos spēkos, lai panāktu šo brīnumu iekšējo tirgu rūpniec, dzelzceļa jomā. Ticiet man, uh, Mums būs vajadzīga apņēmība, cīņas gars, bet es ticu, ka tas kādu dienu tiks panāts. Vai es tad būšu vēl dzīvs, tas ir cits jautājums, bet tas notiks. Labi, mums ir četri runātāji pat labāk. Pirmkārt, PP Kancienkungs. Quanto tempo avrei, Presidente, per parlare di questo? Cik laika man ir priekšstādātā kungs? Trīs minūtes bet priekšstādātājiem bija ieslēgts mikrofons. Jums jāapzinās, saka priekšsēdētājs. Mums vēl Lignaper kundze, es redzēju, ka viņai bija dzelzceļa karta rokā, tas izskatās pēc kaut kā bīstam, viņiem iet to vērā. Saka priekšsēdētājs. E, labi, saka runātājs. Mēs sākām 94. gadā darbu pie šī projekta. Tāpēc es domāju, ka mums vajadzētu šim projektam pievērst lielāku uzmanību, lielāku saturu tam, lielāku jēgu tam pie, piešķirt. Situācija tiešām ir ļoti skumja gan no infrastruktūras viedokļa, gan no ekonomikas viedokļa. Situācija ir tālu no vēlamā. Es domāju, ka te ir lielas problēmas, bet varbūt mēs varētu mēģināt tās risināt. Es esmu tās sadalījis četrās grupās. Es neminēšu ļoti smalki šeit, es runāšu vispārēji. Jūs minējat vairākus jautājumus. Tātad, te ir problēma ar izvēlēto maršrutu vai ir kāds politisks problēmas ar Venēciju. Es labi zinu visu šo problemātiku. Liona Turīnu un tad. Uh, Venēcija un tad Divača un tad līdz pat Ljubljanai. Ja te ir maršruta problēma, tad varbūt mums vienkārši, vai ja tā ir administratīva pro problēma, tad mums ir vienkārši vairāk jāizdara spiediens uz vietējām varas iestādēm. jo mums ir jādefinē viss šī pro, pro, programma un jānorāda, kāda ir mūsu mērķi. Es domāju, ja jūs attiecīgi saplānosiet darba grafiku, tad būs redzams, kas ir jādara. Tas ir pirmais, ko es gribēju norādīt. Otkārt, procedūras un termiņi, jo kā jūs sacījāt, Šis maršrut mums ir ļoti vajadzīgs. Mums ir jātiek uz Budapeštu, uz Kijevu. Mums ir 24. maršruts, un tad mums ir Baltijas Adrijas jūras akse. Un mums ir vienkārši jāņem vērā, kā mēs Eh, veidosim stācijas eh, šajos šī maršruta punktos. Un mūsu politiskā vēlme, protams, ir ļoti svarīga šeit. Ir jautājums par finanšu iespējām, bet es domāju, ka mums ir jāatrod finanšu risinājumi. Man ir priekšlikums. Jūs runājāt par to, ka um, akcijas šai lietā pērk visdažādākie dalībnieki. Mums ir jāizveido konkrēts fonds šai struktūrai. Un šim fondam ir jāsadz atsevišķi maršruta posmi jo problēma ir tā, ka biznesa plāns nav sagatavots, vietējie resursi nav pietiekami. Un es domāju, ka ja mēs piemērot šādi izveidot politiku, tad mums būtu mehānisms, kuru varētu izmantot uh, vietējos un uh, reģionālos līdzekļus, lai tad finansētu projektu un tas arī palīdzētu risināt pašreizējo ekonomikas krīzes izraisīto problēmu. Valsts iniciatīvas varētu turpināt ar atbalstu no privātā sektora, un tādā veidā viss mehānisms varētu darboties. Es domāju, Eiropas investīciju fonds, protams, Eiropa investīcija, Eiropas investīcija banka. Bet, nu, novedīsim kaut ko līdz galam. Uh, nu, panāksim to, ka šī dzelzceļa līnija darbojas. Nu, man jābeidz runāt, <laughs> jo priekšstādātājs man uz to norāda. Paldies, saka priekšstādātājs. Nu, uh, tikau kundze. Paldies, priekšsādātā. Es mēģināšu izteikties īsi. Man ir jautājums, kas iespējams neatiec tikai uz 6. prioritāro projektu, bet arī 17. Prioritā, prioritāro projektu. Es ceru, ka nākotnē šie divi projekti tiks apvienoti kaut kur pie Budapeštas un tad tie tiks paplašināti uz Bukarestu un Konstancu, jo šādi mēs varam nodrošināt ātrgaitas vilcienu infrastruktūru, kas sektu visu Eiropas Savienību. Un līdz ar to man rodas jautājums, kāda jums ir vīzija, vai jūs atbalstītu ambiciozo projektu, paplašināt sesto prioritāro projektu uz Budapeštu un tad uz uh, Bukarestu un Konstancu? Paldies, tikā kundze! Un tad uh, nākošai runāja 3 minūtes 15 un plus 15 sekundes izritināt savas kartes. Paldies. Attiecībā uz šo projektu man jāsaka vispirms viena lieta. Ir pavisam savādāk runāt par Itālijas dzelzceļu un izmantot to. Un es arī bieži izmantoju Itālijas dzelzceļu tiešām. Vai lai es runāju angļu valodā? Ne? tiroliešu valoda? Mums nav tiroliešu valodas tulka, saka priekšsēdus. Labi runāšu angliski. Varat runāt vāciski. Labi. Man no konta netiks, eh, no laiks konta atskaitīts. Šis laiks, nu labi. Tātad Itālijas dzelzceļa izmantošana joprojām sagādā grūtības. Un ar to saistībā es gribētu kaut ko pieminēt, kas man šķiet ļoti svarīgs. Zināmos kritiskos punktos Lian Turīna tunels, tas ir skaidrs, ir ļoti kritisks punkts, bet arī viss, kas ir austrumos, dienvidaustrumos un ziemeļaustrumos no Venēcijas. Ja mēs dzelzceļa atraktivitāti gribam kopumā saglabāt, mēs nedrīkstam kā hipnotizēt uh, blends uz šiem diviem punktiem, bet arī to apzināties, ka pa starpu ne tikai uz papīra, bet arī realitātē uh, jānodrošina, ka tas ir pietiekoši atraktīvi lietotājiem. Tas ir princips, kādēļ man šķita tik svarīgi teikt, ka, ja mēs domājam par kopējiem Eiropas koridoriem, tad mums ir jādomā tiešām par to kopumā. Mēs nedrīkstam tikai e, domāt par dažiem lieliem projektiem, bet arī infrastruktūras sadaļas starp šiem kritiskiem punktiem ir jāpadara atraktīvas un darboties spējīgs, jo tikai tad arī būs eh, pamats eh, tērēt liels naudas, būvēt, piemēram, šādas milz tuneļus. Bet ja mēs tikai šos tuneļus ceļam, tad es citēšu savu kolēģi, Sep Kustečer, kas bija mans kol kolēģis, tad mēs celsim katedrālas tuksnesī. To var teikt arī par Brennera e, tuneli, kā arī Turīnu Lionu ja e, šie lielie projekti, e, ja tiem nav turpinājumi, tad tiem nav jēgas. Un tādēļ es ļoti aicinu vērst e, skatu arī uz šiem savienojumiem, kurus jau tagad var izmantot un kur tad iespējams ar papildus lokomotīviem tām līdzīgi izdosies uh, pat labam vēl apiet patreiz kritiskos punktus, bet tad arī būs pamatojums, jo patreiz iedotējiem ir iespējas, ka tiek celts kaut kāds milz dārgs tunels, bet turpinājumu tam nav. Kāda tam jēga? Tā tad vietiem iedzīvotājiem šajos divos projektos nejūtas iesaistīti. Viņiem rodas iespējas, ka te nav runa par mūsu interesēm, te ir runa par kaut kādiem, kaut kādiem, nu varbūt es negribu aizvainot holandiešus, bet uh, Tātad kaut kādiem holandiešiem nodrošināt ātru ceļu uz Neapolu, tas ir vienīgais mērķis. Tā taču nevar būt. Tādēļ, ja mums neizdosies vietējos iedzīvotājs iesaistīt un pārliecināt, tad mums radīsies problēmas arī ar šīs uh, transporta koridoru ticamību. Šeit netrūkst naudas pirmkārt, bet eh, problēma ka šis observatorio ir vienkārši izbeigts un tagad uh, cenšas to ar varu izsist. Tas nav iespējams, īpaši Itālijā nē. Paldies, Eve. Vandālena kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Jā, Brinkhorst, Brinkvors kungs, jums ir gara, bijusi gara, gara karjera, un es domāju, šis ir visgrūtākais darbs dzelzceļa. Jūsu stāsts bija uzjautrinošs. Es 25 eh, gadus esmu bijis saistīts ar dzelzceļu, un es jūs ļoti abrīnoju. Jo valsts loma dzelzceļā vienmēr bijusi ļoti svarīga, un tas ir bijis gadiem ilgi, un tāpēc valsti vienmēr ar tā bija jānodarbojas uz dzelzceļu. Bet tagad tā tad iesaistās arī uzņēmēji. Kā jau es sacīju, šis darbs jums ir visgrūtākais visā jūsu garajā karjerā. Pirmkārt, divi jautājumi par Via Reģio. Te mēs runājam par Koper, eh, tas ir, tas jāņem vērā Koper divača kam bija jās, jāsākas 2008. gadā, bet kā es redzu no šī ziņojuma, Šis posms vēl ar vienu nav uzsākts. Tātad te ir milzīga, uh, milzīgs laiks, uh, ko mēs esam iekavējuši. Šis ceļa posms nav. Pat šo posmu pat nav sākuši būvēt. Kā tad, uh, kas notiek? Kāpēc tas netiek būvēts? Vai tie strādnieki vienkārši lasa Tolstoju tur? To milzīgo grāmatu. Un otrkārt, gribētu jautāt, kāda ir jūs kā koordinātāra loma šajā projektā? Vai jūs vēl ar vienu esat optimists šai ziņā, vai jūs vēl ar vienu ci... uh, domājat, ka šis projekts tiks, uh, tiks uh, izveidots? Vai jūs domājat, vai tas tiks pabeigts? Liels paldies! Mums vēl divi runātāji, Tautēnkungs. kungs. Eh, kundze. Jā, es gribētu atgriezties pie tā, ko sacīja iepriekšējais cilvēks, eh, runātājs par um, reģionālo sabiedrību iesaistīšanu. Runājot par Lionu Turīnu, iedzīvotāji, Francijas iedzīvotāji ir ar nepacietību gaida šī projekta īstenošanos un arī no politiskās puses ir. Uh, liela griba. Mums, protams, eh, ir eh, svaigā atmiņā eh, tie negadījumi, kas bija Montblāna tunelī un Freidžas tunelī ceļa. Protams, 2009. gadā visādi negadījumi ir mazāk, sastrēgumi ir mazāk krīzes dēļ, bet 2007. gadā uh, no Lionas līdz pat Itālijas robežai uz autoceļiem bija milzīgi sastrēgumi. Protams, ka te arī vairs netiek ievēroti, eh, ievērots vides prasības un visi mm, pētījumi ir mm, norādījuši, ka eh, šie, šā, šī kustība autoceļiem ir jāpārliek uz sliedēm un arī iedzīvotāji to gaida. Un uh, ņemot vērā arī iedzīvotāju pretestība projektam Itālijas pusē, vai jums ir kāda informācija par to? Paldies! Lūdzu, Krāmer kungs. Man liekas, ka te ir runa par naudu, jo tika prasīts, ka jā, vajadzīga vairāk naudu. Tad tikai izpēc uh, tuneliem ies ātrāk, ja jūs nevarat šos 5 km uh, uh, šos. Uh, nu, pārāvumu aizpildīt, tad neiet runa par naudu, bet par labo gribu. Un tieši to Lichtenbergers kundze teica. Mums jārealizē vispirms to, kas ir ātri iespējams tā vietā, lai tikai tuneli īstenot. E, ir taču arī liela pretestība iedzīvotāju vidū. <clears throat> Tik vienkārši tas nav, un tā nav galvenā problēma, kas mums ir, ja mēs gribam Eiropu apvienot. Priekšlikums radīt šo savienojumu ar Budapeštu ir tādēļ, ka uh, otra līnija ir Bratislava, um, beidzās, jo uh, e, Petrs Balāšs bija koordinators un tik teica, ka koordinators nedrīkst lemt pat savu valstu. Protams, tas beidzās Budapeštā, bet viņš nedrīkstēja par to lemt, tādēļ, ka viņš ir Ungārs, protams, ir citi iespēja. Arī Kalapēse rūpēs arī par Nīderlandiešu upēm, protams, tā bija stulba dogma. Bet, protams, šim ceļam ir jāiet līdz Budapeštai, bet tas, protams, ir cieši saistīts. Bet joprojām, un tas man pietrūka jūsu runā, kādēļ ir problēma ar Triestas un Koperas eh, savienošanu, kur mēs varam palīdzēt šajā ziņā? Paldies! Paldies, Maikulens, Brinkasta kungs! Paldies priekšsēdētājiem, paldies jums visiem par jūsu ieguldījumu, <clears throat> strādājot man kā koordinatoram. Es gribētu teikt, ka ļoti svarīgi šeit akcentēt to, ko akcentē Lītenbergers kungs, ka tas ir Eiropas projekts, un man Dālen eh, kungs teica, ka tas, ka tas ir ilgs darbs, un tiešām tā ir. Es vispār nekad nebūtu uzņēmies eh, šo dabu bet es to uzņēmos tāpēc, ka es vēlos savienot uh, Eiropas austrumu daļu ar rietumu daļu. Tas varētu teikt ir uh, Man sapnis un man tālēna kungs piedara pie citas partijas, bet ir partijas, bet ir pilnīgi skaidrs, ka ir jādomā par struktūru Eiropas mērogā un centrālā un austruma Eiropa ir tikpat svarīga, kā rietuma Eiropa, visa Eiropa ir eh, vienot svarīga. Un tā mēs skatāmies nacionālā, vietējā vai reģionālā līmenī, bet Eiropa jau patiešām ir gan eh, lokāla, gan reģionāla, gan, gan nacionāla. Eh, līmeņa Eiropa. Un tas ir svarīgi visām valstīm, vienalga, vai mēs runājam par eh, vidi vai kodolu enerģiju, tas, eh, tas skār konkrēto vidi, tāpēc tas ir lokāls dabas jautājums. Un, protams, kā jau uh, teica Kančākungs, ja jūs vēlties kaut ko uh, vērtīgu izdarīt, tad griezieties pie cilvēkiem. Uh, un runājiet ar viņiem. E, un, e, nekas nav pamests un aizmirsts. Es domāju, ka e, e, Brenner kungs ir ļoti labi strādājis agrāk un, un arī ar Berluskoni. Bet runājot par reģionālajām no, vēlēšanām novembrī un kamēr tās nebūs pabeigtas, uh, tad es arī nevaru uh, uzdot jautājumu par jauniem fondiem. Ja jūs man, ja jūs man jautājat, es teiktu nē, bet ja jūs man jautājat, ko mēs varam darīt, tad es varu teikt griezieties pie valdībām un panāciet vienošanos ar vietējām pašvaldībām. Tāds ir mans pamatpriekšstats. Bet ja mēs gribam runāt par Lionas Turīnas savienojumu pa koridoru, tad ir eh, vispirms jāstrādā, lai uzlabotu pašreizējo situāciju. Uh, jā, jās, jāsaka, ir visādas tehniskas lietas, par kurām es nekad neesmu pat domājis, bet, un Dālien kungs, kad jūs man jautājat, vai es esmu optimists, jā, es esmu optimists, es ticu tam, jo e, ilgtspējīga darbība ir mans motivējošais uh, faktors. Septiņus, deviņus gadus es esmu apmēram strādājis ar šiem jautājumiem, un pašlaik visi par to runā, tā kā ilgtspējība ir e, ļoti svarīga lieta, bet nacionālisms e, arī e, ir šajā ceļā un faktiski tas traucē, jo mēs nevaram teikt, ka lūk šeit ir viena līnija, tā sāks te, beidz tur un viss. Tagad par konkrētiem jautājumiem. Kanšenkungs, jūs esat skaidrs, maršruts ir problemātisks. Uh, bet te nu ir jādomā par abām uh, pusēm, un te arī tas saistās ar Moretī darbu. Viņš ir ļoti svarīgi personu dzelzceļa sektorā e, jomā. Lūdzu, lūdzu, atbalstiet mani, un tad mēs tālāk runāsim par I, par EAIB. Uh, Par Eiropas investīciju banku te mēs varam runāt arī par investīcijām eh, pāri robežām, un Lutevīkungs, kurš arī runāja eh, par fondiem, te nu jāsaka, mums ir loma pārobežu segmentā, un mēs arī varam būt kā starpnieks bet mēs nevaram visu finansēt. Kāpēc mums ir jāfinansē uh, Turīna, Navāra, Navāra, Trieste? Tas ir itāļu uh, daļa. Mums ir jādomā par to, kas visiem ir ļoti uh, derīgi. Un ir taču bagātās valstis. Uh, kaut vai tādas kā Holanda, vai tad tām arī būtu jāfinansē viss Itālija. Tikau. Uh, tikau kundze, ja? Es eh, saprotu, ka jūs esat no tādas eh, vietas, kuras 16 un 17 varētu savienot, tā kā tā ir pašlaik vēl tā tāda miruša, mirusi vieta. Bet šajā sakarā par 17 projektu runājot, man būs eh, vairāk jāsazinās. Uh, Un, protams, Bukaresta taču ir Eiropa un, un jāsasaist ar vispārēju Eiropu. Un kaut man mati ir sirmi, man vēl atlicis kāds gadiņš, ko strādāt, tā kā, ja varu kaut ko darīt Bukaresten labā, tad dodiet man ziņu. Verāno kungs ar vienu vēl dara labu darbu, šie te savienojumi nav atsaukti, bet mēs gaidām vēlēšanas. Uh, un pēc tam lēmums ir jāpieņem. Esmu pārliecināts, ka parlaments man palīdzēs un teiks, lūdzu, Itālijas valdība, eh, piešķiriet finē, finansējumu pēc reģionālajām vēlēšanām. Un Van Dālenkungs, es domāju, eh, jūs eh, teicāt to, ka pārāk dominējošiem arī nevajag būt. Nacionalizācija ir uh, ļoti bīstama lieta gan bankas, gan arī citas nacionalizējumus iestādes. Tā, par vēsturi. Bija tāds cilvēks, kurš sauc Tito. Pirms daudziem gadiem Tito okupēja Triestu pēc otrā pasaules gala, un Itālijas Slovenijas jautājums ar vienu vēl ir aktuāls. Slovenijā uh, Kopers osta ar vienu vēl ir ļoti svarīga, bet Triest ir citā valstī. Un tā ir vēsture, kuru mēs uh, nevaram, nevaram, nevaram izmainīt. Un te mums tā kā ir šis te ceļš uh, jāsastaista starp uh, Triestu un Koperu, tā lai būtu labi visiem. Tā ir brīnišķīga pasaules daļa, ļoti skaista, bet ir jāsaprot arī tur dzīvojušiem, ka nevar uh, visu laiku uh, skatīties tikai uz vēsturi, ir jāstās uz kopējo struktūru, un tā būs triesta, un tā būs gan slovēņu, gan itāļu struktūra. Un, bet man tika apsolīts, ka strādās kopā ar mani. Un es tiešām domāju, ka tā ir jaunā pieeja, kas palīdzēs. Tāpat ir sešu, 600 metru um, attāluma atšķirība. Trieste ir arī zemāk, un divači ir augstāk. Bet, nu, pēc kāda laika mēs atrisināsim. Tālāk jautājums no franču kolēģi puses tika uzdots. Es ļoti priecājos, ka bija šī franču vienotība. À, Brinkas kungs, liels paldies, ka jūs tik ārkārtīgi izsmeļoši uh, Uh, atbildējāt, un tā ir ļoti interesanta problēma, ar kuru mums nācās saskarties šodien, un vispār tā ir mūsdienu problēma. Jā, jā, jā, mēs te arī varam piesaukt lidojošo skotu. Patiešām sirsnīgs paldies! un mēs labprāt ar jums sadarbosimies tālāk nākotnē. Paldies no komitejas puses jums! Un ja mēs tagad varētu ķerties pie diviem projektiem, 1. un 17. prioritārā projektiem. Balaka Zaksa kungs lūdzu. Un Roitera kungs arī nāk, lai ķertos pie tiem Berlīna, Milāna, Palermo pirmais koridors. Un koordinators bija Karls Van Mērs, mēs ļoti labi zinām, kā, diemžēl, traģiski viņš ir uh, vasarā devies mūžības gaitās. Es uzskatu, ka tas ir tiešām liels, liels zaudāj, zaudējums. Un otrs projekts ir Parīze. Un te viss, kas ir saistīts ar Strasbūru, ausis tiek spicētas, tātad Parīze, Strasbūra. Un tad uz vienu mazu pilsētiņu Austrijā, kur sauc Vīni, un tālāk uz Bratislavu. Tātad Reuters kungs runās par šiem koridoriem. Desmit minūtes lūdzu. Desmit minūtes un divi koridori. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Kā jūs jau teicāt, patiešām tas ir bēdīgs iemesls, kāpēc es šeit esmu. Karls Van Jets bija koordinators pirmajām prioritārajām projektām no 2005. gada sākot, bet es varu teikt, ka es, kā direktors, kurš atbild par Trans-Eiropas mm, tīkliem sistēmām no 98. gada līdz 2000. gadam, es eh, sekoju līdz arī Benibes tuneļa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 Un, un tā tad, var sakot, e, viņš pašlaik e, domā par ne tikai Eiropas jautājumiem, bet par plaša mēroga Eiropas ārlietu jautājumiem. Te nu varam teikt, ka tas ir veiksmīgs projekts. Francijas pusē ir e, varbūt vēl līdz galam nav posms, bet nu gandrīz līdz Strasbūrai. Un vienlaicīgi Eh, mēs esam sasnieguši otro fāzu Kelbridžas starp Franciju un Vāciju. Pašlaik tur tiek veikta celtniecība, un bez tam tas veicinās ne tikai dzelzceļa satiksmi, bet vispār satiksmi eh, par Reinu. Tātad mēs koordinējam savu darbu ar ūdensceļiem, un liela daļa no Vācijas daļas, Offenburgas, Kalsburgas posmi gatavs un Kalsburgas Štutgards posms arī, Štutgarda Ulma. Līdz 2000, no 2010. līdz 2020. gadam tur darbs tiks veikts, un mēs, es esmu arī Augsburgas Minhenes posmā iecerējuši līdz 2010. gadam pabeigt darbus. Būs arī sarunas tuvākajos mēnešos eh, Vācijā, lai varētu visu pabeigt sakarā ar Ulmes Augsburgas posmu. Bet līdz šim šis darbs viss ir gājis ļoti labi. Austrija eh, no Lincas līdz Vīnai veids ļoti ātru darbu. Tur būs jāpabeidz līdz 2013. gadam un būs arī eh, līdz ar to ieguvums 30 minūtes eh, līdz Vīnei braucot un 40 minūtes no Vīnes līdz eh, Horvātijas jaunajai stacijai un arī būs ieguvums no Vestbāna līdz jaunajai stacijai. Mums vēl ir palikuši daži kilometri, lai savienotu Vīni ar Bratislavu, un mums šeit jānodrošina, lai būtu pareizais, eh, lai būtu pareizo savienojumu finansēt lai būtu pareizais finan savienojums finansēts. Un te nu es domāju, ka parādīsies arī kādi jautājumi, bet um, man ir jāsaka ļoti svarīgi, lai mums būtu arī tāds savienojums, kurā ietilptu arī lidostas tam ir jābūt pilnīgi viennozīmīgi skaidram, ka jābūt arī savietojumībai. Pīters Balašs bija ļoti aktīvs strādājot kā koordinators, un viņš arī saņēma nodomu vēstuli no visām četrām dalību valstīm deklarāciju par atbalstu eh, no vairāk nekā simts eh, teritoriālajām entitītām Un starp visām iesaistītajām dalību valstīm tiek koordinēts veiksmīgi darbs. Līdz ar to es varu teikt, ka šo projektu varam uzskatīt kā sava veida paraugu projektu. Tas ir grūts projekts, tur ir daudz vietēju raksturu grūtību. Un kā Brinkelsu kungs teica, katrs projekts ir brīnišķīgs, jau uz to skatās vispārīgā nozīmē, bet katrs projekts arī rada daudz lokālas dabas problēma, un te nu jāsaka, koordinatori ir ļoti veiksmīgi strādājuši, lai nodrošinātu, ka šie abi projekti virzās uz priekšu. Nu, tas tad arī būtu viss, ko es varu jums pastāstīt. Es Tātad neesmu koordinators, es eh, nepretendēju uz šo darbu, bet, nu, man, diemžēl, uh, ir jābūt šeit mūžībā aizsauktā van Mirtkunga vietā un jāizvieto citā darbā strādājušais Pīters Balašs. Es ceru, ka es varēšu atbildēt uz jūsu jautājumiem. Paldies! Paldies, eh, Reutaru kungs! Jēglis kundze gribēja izteikties. Pagaidām vēl neviens cits nav, bet es pārliecināts, ka būs arī citi jautājumi no citiem biedriem. Nu, jautājums var uzdot par eh, abiem projektiem. Tā vispirms skūns no tautas partijas. Paldies priekšsēdētāji! Dārgie kolēģi un kolēģi, transporta savienojumi ir paredzēti tāpēc, lai varētu pār, pārvest preces no vienas vietas uz otru, izmantojot arī autoceļus. Bet attiecībā uz uh, eh, ziemeļu dienvidu un rietumu austrumu aksim, te ir zinām šēršļi, piemēram, Brenner tunelis, vai tas ir attiecīgi aprieku, aprīkots. Bet sastrāgums stundās ir redzams, ka viņa šī tuneļa spējām ir ierobežojumi. Līdz ar to rodas jautājums, kā mēs varam izveidot attiecīgas akses no Brennera tuneļa un arī ceļu no Mīnhenes, lai atrisinātu šo sastrāgumu stundu problēmu, jo tas eh, arī attiecas uz visiem ceļiem, kas nāk no ziemeļiem, ziemeļu dienvidu virzienā un rietumu austrumu virzienā. Mēs negribam, ka būtu kaut kādi ceļi, kas pēkšņi eh, nav lietojami, kur jābrauc pa apveceļiem sastrāguma dēļ. Un mums ir jādomā arī par šiem savienojumiem starp ceļiem. Kā jūs domājat to īstenot eh, dzelzceļa kontekstā, piemēram, sastais prioritārais projekts, kas tā tad ietu pāri Alpiem? Un tur ir 17 izējas, kā mēs varēsim visu šo sistēmas savienot. Kā var iziet cauri Alpiem? Ja jūs paraugāties Grāts, eh, br eh, br caur Brenner tunelu uz Bal Baltijas valstīm un tad tālāk austrumu savienojums un arī tālāk Rostoku, Skandināviju. Mums Eiropas tautas partijā ir um, uzskats, ka mums ir ja, pareizi jānovērtē visu šo savienojumu nozīme. Vaizers kundze, jāpaldies. Rūdara kungs par jūsu komentāriem. Divi īsi jautājumi no manas puses. Es uh, esmu šeit jauna locekla, iespējams, ka jū, tie, kas te jau sanāk, ir to ir. Uh, sapratuši. Bet es esmu dzirdējis, vai tiešām mums e, šie prioritārie projekti ir vajadzīgi un vai šīs prioritātes ir pareizi ieplānots. Kad krīze beigsies, e, cilvēkiem šķiet, ka tā transporta plūsma atjaunosies. Un, un vai tā ir, ka Brenner tunelis nav pietiekoši liels, lai risinātu šo sastrāgumu problēmu? Un jūs runājat par Vīnes Bratislavas maršrutu. Tas ir pavisam īs maršruts. Jūs minējat, ka jums vajadzīgi vēl pāris kilometri, lai to aizpildītu, bet jūs neteicāt, kurā pusē tie pāris kilometri. Un jūs runājat par um, lidostām, vai šis maršruts uh, Vīne Bratislava arī iekļaus uh, lidostas? lai kuru, kuru jūs runājat par tām lidostām. Lichtenbergens kundze nākoša. Jā, paldies. Man nav daudz laika. Citādi es, protams, varētu par to plaši runāt. Jā, Brenner tunels. Jūs runājāt par uh, ietekmes uz vidu novērtējumu. Jūs sacījāt, ka šis novērtējums ir gandrīz pabeigts. uh, ir atklāts, ka ir lielas uh, problēmas ar vidi ieejās tuneļos, un uh, pilota projekts arī to atklāja. Geoloģiskais risks un viss tas, ko jūs sacījāt par pagātni, tagad ir pierādījies. Ir arī dažādi eh, kategorija riski Itālijā, Austrijā un eh, iedzīvotājus neinformēja par to, ar viņiem nenotika apspriedes. Un ir arī risks attiecībā uz ūdens rezervēm zināmās uh, teritorijās. Un jau ir tik atlicināti līdzekļi kūrvietai, šie līdzekļi tagad tiks varbūt atņemti, labi, bet tas cits stāsts attiecībā šo projektu. Man ir tādas projekta e, grūtības. Saskaņā jūs ziņojumu šim dienvidu pievadam līdz Veronai ir tikai projekti, tas ir tikai projekta līmenī, nekas cits tur vēl nav. Un tādēļ es brīnos, ka vācieši savos plānos šo pieju Brunner tune, e, Brenner tunelim neuzskata par prioritāti. Tas ir un paliek pamatjautājums. Transporti no ziemeļiem vai no dienvidiem negrib virzīties uz Innsbruku. Tie grib šķērsot Alpu kalnus vai no dienvidiem vai uz ziemeļiem virzienā, un ja šis posms starp Brenner un Veronu, ja tam nav šāda pieved, neaizmirsīsim, tur ļoti sarežģītas celtnes ir, tad nav jēgas tagad diskutēt par Brennera tuneli un par Itālijas finanšu garantijām attiecībā uz finansējumu es tiešām gribētu labprāt kādreiz atsevišķi un detalizēti diskutēt, jo īsti uzticam man tas līdz šim vēl nešķiet. Un tad pēdējais. Jūs runājāt par interoperabilitāti no tehniskā viedokļa tīri, bet es iešu vēl soli tālāk. Es zinu, ka uh, Daudz vilcienu apstājās Brenner, jo Itālijā ir vajadzīgi divi uh, uh, lokomotīvas vadītāji. Un līdz ar to viss šis uh, uzgaidāmā telpa ir pārpildīta. Es to ļoti labi zinu, jo es tur tūmā esmu uzaugusi. Un pēdējais, ko mēs darām ar mesīnas tiltu? Itālija šo jautājumu ir tagad aktualizējusi, tas ir projekta tagad daļa, vai arī nav, es norādu uz eh, vīdes problēmu šajā sakarā un tam līdzīgi par 17. Eh, no koridoru, attiecībos, kur projekta tas īsti attiecas, ir trīs varianti, nav lēmuma, es dodu priekšroku tādam, ko varētu ātri izbūvēt, tā būtu šī virsējā par veco bādens līniju, tas iet visātrāk, tas ir skaidri jāpasaka. Otrs, ko es gribu teikt par 17. koridoru, Balāžs jau par to ierunājās, vai esam runājuši par iespēju, ka caur Miņķenu un Lincu arī šo rūpniecības ķīmijas trīsstūri, kas ir Vācijā, varētu piesaistīt. Tas taču būtu ļoti gudri. Daudz preces ir no turienes tiek virzīts. Un kā ar Franciju? Eh, vai mums ir šeit preču pārvadājumi vai tikai šī augsta ātruma vilciena personām? Manuprāt, šeit ir tikai eh, līdz šim domāts par vecās līnijas eh, izmantošanu. Tas man šķiet pamaz. Paldies! Man vēl ir četri runātāji - Količeka kungs un Jēglis kungs, tad Krāmera kungs un Renner kungs. Količeka kungs, lūdzu. Pa Paldies, es ieteikšos pavisam īsi. Man patīk eh, runāt par visiem šiem koridoriem, dažādiem maršrutiem. Čehijas, Čehija pat laba ir tāds kā melnais caurums, tur nekas nebrauc cauri. Pirmais runātājs sacīja, ka vajag arī kaut ko eh, šķērsot, jo jūs gribat iet no Berlīnes uz Vīni, ja vien jūs negribat doties cauri. Eh, Mīnheni. Un tāpat, ja jūs doties uh, ziemeļu virzienā, jums uh, jāšķērso ir Čehija. Un, eh, ja jūs dodaties uz Brno vai Prāgu, tad jums arī vajadzīgi visi šie savienojumi. Mums tad rodas jautājums, vai būs kādi savienojumi. Mēs vienmēr mēģinām savienot kaut ko ar kaut ko, taču līdz šim mums nav izdevies izbūvēt 880 metru dzelzceļu, kas savienotu divas vecas pilsētas. Un Pritslāvs Dečins minēja, ka ir koridors, kas tagad eh, tika pār, pārveidots bet Ječinā ir tikai viens tunelis, kurā tad ir, kuram, eh, no kura tad uz Dresdenu ved pavisam tikai viena līnija, vien, eh, viens sliežu ceļš. Es domāju, ka nav neviena savienojuma ar Poliju, kas ir ziemeļos no Breclavas. Tur, tur gan ir viens uh, koridors, bet atkal tikai līdz 160 km te nav runa par atgaidas vilcieniem. Jēglis kundze. Paldies, priekšsēžkungs, Rītskungs, arī paldies, ka kaut gan neesmu vairs transporta komitejas locekla, bet desmit gadus esmu bijusi un tādēļ arī drīkst šodien šeit uzstāties par 17. koridoru pretstatā noteikti pamatotiem jautājumiem, un Kramer kungs droši vien runās, par ko es jau priecājos, par to, kā tad virzīsies uz priekšu, un tam visam arī jābūt. Es šeit sēžu un gribu vienkārši Balaškungam pateikties. Balaškungs tai Vācijas dienvidu daļai, kuras vārdā šeit runāja, panāca gandrīz neiedomājumu Stādieties priekšā, dārgie kolēģi, 15 gadus mēs Vācijā debatējām, kā finansēt Štutgārtas posmu un Alpu e, posmu. Tas ir Vācijā vien, tad man jāsaka, ka mums dažām lietām ir jāpiet pacietīgi, bet 2009. gada aprīlī finansējuma dokumenti tika parakstīti no Vācijas federālas valdības, e, federālas zemvaldības, no Bāna, AG eh, eh, sabiedrības, un to tieši arī Balažs kungs panāca. Vēl ko viņš panāca, e, pat laban šo e, uzbraucienu Alpos, jūs, e, tas tiek veikts tik lēni, ka jūs gandrīz vai kājām varētu iet blakus vilcienam, tur daudz kāpēc. Bet tad šajā augššvābijas apgabalā, no kuras es esmu celsies, tiek jautāts, Kādēļ mums jāmaksā par kaut ko, kas, ko mēs nesam saistīti? Šī sapratne par to, ka ja mēs saņemsim šo koridoru kā mugurkaulu, tad arī šie pievadceļi būs e, interesantāki. E, pat laban e, tas nav vēl, jo pat laban šie pievadceļi nav interesanti, jo tālāk nav tālāka ceļa. Un tieši tādēļ es šodien šeit esmu un gribu teikt paldies Balaškungam un lūgums tiem, kas nāks pēc tam, šis ceļš mums ir vajadzīgs, un, protams, piekrīt, beigās ir jābūt arī Parīzei, Budapeštai. Tam ir jābūt moderni, tam jābūt interoperabli. Par to jau esam runājuši, un ja mēs būsim pacietīgi, neatlaidīgi, tad mēs to arī sasniegsim. Un Kramerkungs, tagad jums zaļovādā ir bijis veiksim Štutgartē eh, pašvaldību vēlēšanās, arī man šeit ir bijuši panākumi dzīvosim kopā, strādāsim kopā, tad mēs arī gūsim panākumus. Paldies! Paldies, Maikl, jūsu kārta runāts, ja jūs gribat to darīt. Caur priekšstādātāju jūs to droši varat darīt, lūdzu. Sākšu ar Berlīnu Stokholmu. Saņemties dokumentos, man ir ERTS koridori, tas skaidrs, ka tas ir jāpa, pa, plašina līdz ziemeļiem, tur ir rakstīts Berlīna, Kopenhāgens, Stokholma attiecībā uz ERTMS, un arī Berlīna, Hamburga, Kopenhāgena. Tagad šorīt, tas ir vakar, mēs diskutējām par jauniem transporta koridoriem, kravu pārvadājumiem. Tur skaidri pateikts, ka nevis no Berlīnas, bet no Innsbrukas eh, pāri Hamburgai uz Kopenhāgenu, Stokholmu. To, lai saprot, kas var attiecībā uz Transeiropas tīkliem pavisam savādāk, tur atkal Stokholma, tad mums ir trīs varianti. Kas tad nu galā būs? Lūdzu, Rītas kungs, rodiet skaidrību. Citādāk mēs ceņosim jaunu dokumentu, atkal būs jauns uh, ceļš. Ja mums būs 27 ceļi, tad jūs neko nesņemsiet, jums varbūt naudu, cik jūs gribat. Un tagad par mūsu mīļāko projektu. Es uh, brīnos par to, ka Eklas kundze bija vienīgā eh, Badens-Virtembergs konservatīvā uh, vēl ko es vienmēr vienojos pret Štutgart 21, jo vienmēr pozīcija bija tā, ka kādai visai naudai jāplūst uz Štutgart. Pēc zaļo uzvaras eh, pašvaldību vēlēšanās Štutgartē tas, to mēs guvām tieši tādēļ, ka mēs bijām pret Štutgart 21 un par to arī Eiropas Savienība nedod ne centu un tieši par to esmu ļoti pateicīgi Balaškungam, bet arī komisijai tas jums pašiem jāfinansē. Ja jūs Rītskungs sakat, ka problēma nav ar finansējumu, šie skaitļi, kas tika minēti, Štutgartieši ir savienojumi, ir balstīti uz 2004. gada datiem. Tie 1998. gada izcelšies savukārt Vācijā. Tā ir tā, katrs lielais celš, eh, be, eh, projekts sadārdzinās divreiz un vēl Berlīnē četreiz. Bet kā šo finansējumu panākt? Eiropas Savienībā nevis procentāls finansējums, bet eh, konkrēti izmaksas ir nolētas Vācijai ir daudz naudas, jā, jā, jā, to jūs visi varat darīt, bet pat, ja tas beig beigās e, tiks izdarīts viss, un mums būs šis uzbrauciens Alpkalnos, tas taču ir tikai liela ātruma posms paredzēts. Ir teikts, ka tas ir jāizmaina ar Štutgart 21 un tā tālāk, lai kraus pārējiem nebūtu tāds e, kāp, kāpums tik strauji. Un tagad mēs e, te tēlējam miljārdus un nekas no pie tā nemainās. Tas jums ir jāpaskaidro, jūs pēgājušajā nedēļā bijāt pret to. Tātad es gaidu arī jūsu argumentāciju par to. Par vīni vēl viens. Es domāju, ka tas bija skaidrs. Ar Balašu kungu es daudz par to runāju, viņš vienmēr teica, jā, protams, Slovāki gribēja visus trīs, jūs saņemsiet tikai vienu, mēs teicām, tas ir ar lidostu. Vai tad tagad ir skaidrs vai nav? Un tad es dzirdēju, ka nemaz nav nemaz tieši savienojumi no Vīnas uh, eh, uz Šveihets lidostu, ka tur ir jāpārkā, jāpārsēžās, tas taču ir traki. Un tad uh, Eh, šeit ir reģionālo ceļu, eh, dzelzceļu nevis pēc transeiropas ceļu standartiem, lai spekulantiem būtu šeit vairāk eh, tāps, par to jūs rūpēties, ko dod mums jauna stācija, ko Eiropas Savienība finansē 3% un tad būs tādi šie peroni, kad dēļ pārslodas tie jāslēdz, jo tur tik daudz cilvēku. Paskatieties ļoti rūpīgi, lūdzu, sekojiet situācijai Vīnē. Paldies! Ja jūs eh, mūs būtu brīdinājis, mēs būtu varējuši jums piešķirt 15 minūtes. Franē, kundze. Priekšsēžu kungs Rītas kungs, eh, noteikti eh, runāšu krietni īsāk, bet es nevaru palaist garām iespēju, jo es esmu pirmo reizi ņēmus vērdu kā Reinhard Rak vietā runāt par Baltijas Adrijas koridoru un, protams, arī pievienošos Kūnu kungam, ka viņš piekrīt, ka viņš redz šās iespējas, ko šis Baltijas Adrijas koridors ne tikai ziemeļ dienvidu asī dod paver, bet arī attiecībā uz rietumu austrumu tīklu izveidi. Es domāju, ka caur Baltijas Adrijas koridoru mēs varam panākt tiešām eh, citu ziemeļ dienvidu savienojumu atslodgošanu, un ir svarīgi, ka šeit uh, dzelzceļu eh, projektus eh, eh, attīstīt. Mēs Austrijas Štārijas apgabalā esam ļoti interesēti, ka šis tunels, kas ir viens no dārgākiem projektiem šajā pasākumā, jau tiek celts un 2015. gadā būs pār, mēs un, un, un tad tas viss tiks pabeigts. Es nezinu, kādēļ jūs, kundze, to negribat Es nedomāju, ka mūsu uzdevums ir šeit šo uh, naudu sameklēt. Lichtenbergers kundze saka priekšsēdz, jūs variet atbildēt, bet lūdzu atbildēt, lūdzu caur priekšsēd, lai mēs arī zinātu, ko jūs atbildēt. Pavisam ātri es tulim pabeigšu, saka runātāji. Tātad esmu ļoti interesēta, ka koridors rada rad, uh, sprāju interesi, tas vismaz runā pa labu tā nozīmīgai Vīnes celsceļa stacija galvenā e, tiek plānota, arī Zemeringa tunels, e, es domāju, tas projekts ir ļoti interesēts, un tas ir pelnījis Eiropas Savienības visaugstāko prioritāti. Es priecājos šovakar mūsu informācijas pasākumā, priecāšos jūs daudz sveikt. Paldies! Paldies! Paldies! Man ir viens vienkāršs jautājums, Reiter kungam. Tas tikai izmaksīs 25 miljārdus. Bet varbūt šo projektu varētu pagarināt līdz Manchesterai. Es zinu, tas tāda personīga lieta. Paldies. Vienmēr vispirms jāatbild uz priekšstādātāju jautājumu. Ja jūs mums atradīsiet, atrast naudu, tad jā, viss būs ok, saka priekšstādātājs, tikai problēma ir tā, ka šī līnija iet cauri palīdzēji. Jā, liels paldies par jautājumiem, saka Re Reiter kungs. E, iespējams, es nevarēšu jums sniegt konkrētu atbildi, bet katrā ziņā tie būs jautājumi, kas būs jāizskata arī nākotnē koordinātori. Kūna kungs atbild. Atbildes jūs jautājumu. Un arī Rāneres kundze jau pacēl šo jautājumu. Protams, mums arī savu nākamo diskusiju ietvaros par transeiropas tīkliem, jādomā par papildus koridoriem, jādomā par to, kā no šiem atsevišķiem prioritāriem projektiem mēs varam izveidot e, tīklu, kas ir savstarpēji savienots un kas ir labi ieguldīts mūsu transporta politikas plānos vispārīgi. Šajā kontekstā tad arī jautājums par savienojumiem ar Baltijas jūru, ar eh, Skandināviju un arī tā sakot ar Vidus jūru. Eh, eh, par to būs viss jādomā, ne tikai par Brenner tuneli. Bet man jāsaka ļoti skaidri arī Maisners kundze, ka mūsu aplēses liecina, ka vecais Brenner tunels, apmēram 400 vilcieni uh, dienā tur uh, šķērso, diezgan e, liela noslogotība. Bet, protams, ka transporta politikas ziņā mums ir arī jādomā plašāk par šo vienu projektu. Kohličēka kungs. Jūs uh, izteicāties par situāciju Čehijā, un tā jau ir, un tas man arī dod iespēju šodien atbildēt tikau kundzei, un Krāmerkungs laikam arī uzdev šo jautājumu kā mums izdosies šo savienojumus ar Austrumēropu radīt. Tika pieminēts arī jautājums, ka 17 jautājums tikai tad, pēc gāja tik tālu, ka Balaškungs tad to citādi nebūtu varējis darīt. Man jāsaka viņam par labu, ka eksistē 22. projekts, kas tieši šo uh, savienojumu nodrošina gan ar Čehiju, gan ar Budapeštu, arī ar Bukareštu. Un pirms Balačkungs kļuva par ārlietu ministru, mēs domājam par to, kā mēs varētu eh, elastīgāk šīs eh, noteikums interpretēt, lai viņš varētu arī 22. projektu eh, kūrēt. Tādā ziņā mēs domājām līdzīgi. Lichtenbergeras kundze, jūs min, uzdevāt ļoti daudz jautājumus. Es ņēmu, pieņem zināšanai, ka ir vēl nopietnas geoloģiskas problēmas Ehm, nu, nāksies tam sekot. Man jāsaka, principā tā Eiropas koordinatora komisija, bet arī Eiropas parlaments attiecībā uz transeiropas tīkliem, tiem ir svarīga loma. Mums ir atkal un atkal jādomā par subsidiaritāti. Un daudz kas eh, arī te darbojas lokāli un mums jāraugās, kur Eiropa ir nepieciešama, kur tā ir derīga, un citās jomās mums ir jāraugās, kā nacionālā reģionālā līmenī šīs lietas turpinās. Pilnīgi piekrīt jums, ka jautājums par pievadiem, pievadceļiem ziemeļos, dienvidos tas ir vissvarīgākais. Jūs nevarat uzcelt tunelu, un tad jums nebūs pievedēji. Tāda situācija nav pieļaujama. Tieši tas ir koordinatora galvenais uzdevums. Arī nākotnē tā tas būs. Nodrošināt, ka nebūtu vien vienīgi tuneļa celtniecība, bet arī pie pievedceļiem tiek strādāts. Vai tas būtu Miņhenē, tātad pie pievads lidostai, ķīmijas trīs stūrim, dienvidos Veronas piesaiste, finansējums. Tas ir koordinatoru uzdevums. Bet to viņš arī rīcības plānu ietveros. Fanmīrts ir ļoti labi jau šeit priekšdebas veids. Kramerkungs, es aizmirs, arī Maisneres kundze. Jūs abu uzdevāt jautājumu par Bratislavu. Mūsu prāt ir pavisam skaidrs, mēs finansējam tikai dienvidu eh, eh, pie, piekļuvi lidostai. To balaš pie eh, mums ieteica, to mēs finansējam Transeiropas tīklietoros, bet es tīri labprāt par šo problēmu vēl informēšos jūsu skaidrojumā lai nodrošinātu īstu interoperabilitāti starp savienojumību. Problēma ir saprast. Jēglas kundze, Balaša kungu informēšu par jūsu sacīto, par jūsu komplementiem viņam. Es arī domāju, ka viņš ir ļoti pozitīvi ieguldījumu devis, un ir skaidrs, ka mēs ļoti apzināti neesam iejaukšies Štutgards 21 strīdā, kas ir ļoti kontroversiāls jautājums. Šim savienojums tas ir svarīgs, bet jautājums par to, kā tas tiek panāts, tas ir subsidiaritātes princips, tur, kas eh, arī ir ar to saistīts, un lokāla lēmuma pieņemšanas jautājums. Tas nacionāli politiski ir jāizlemj, un to mēs nevaram Eiropas līmenī izlemt. Līdz ar to laikam, izņemot jautājumu par Manchesteru, jūs zinot, ka man, es esmu īpaši interesēts šajā jautājumā, jo es universitātē nedaudz dienvidos no Manchesteras esmu uzturējies, esmu tātad laikam visi atbildēs. Ā, tātad tilts, jā, tilts. Jūs parlaments to esat arī saskaņojuši. Tilts piedara pie PP1 projekta. Bet tikpat tik skaidrs ir tas, ka mums ir jārūpēs vienmēr par šīm pārobežu posmiem Trans-Eiropas tīkla uh, kontekstā, un to arī turpināsim. Paldies! Paldies, vai es varu pateikties Roitas kungam un teikt, ka apvienotās skalists valdības noteikti arī plāno ātri gaitas vilcienu no Manchesteras uz Londonu. Tātad mans priekšlikums bija tā mazliet pa jokam izteikts, bet tas pat varētu arī īstenoties. Kā jūs ziniet, Mihēl, vienmēr ir vienkārši iet ja uz sēdu opozīcijā. Bet tāda iespēja pastāv. Paldies par jūsu prezentāciju mūsu divu koordinatoru vārda. Diemžēl viens no viņiem vairs nav mūsu vidū. Un paldies arī deputātiem. Turpinam darbu trijos, precīzi, ar Valenti Diendevēra kungu, kas mums prezentēs 21. prioritāro projektu par uh, jūru savienojumu šosejām. Paldies!